Dārgie kolēģi, es domāju, mums ir jāsāk eh, šodienas sanāksme, jo tas, cik ilgi mēs varam gaidīt un likt mūsu viesiem, eh, Kristīnas Hams kundzei, piemēram, gaidīt, tad tie, kas nav devušies uz Kopenhāgenu, nu, noteikti vēl ieradīsies mūsdien, mūsu sanāksmē. Uh, Tātad eh, šis ir eh, pētījums eh, par šķēršļiem, ar ko saskarās pieteikumi iesniedzēja struktūra fondu finansējumu saņemšanai un caur politikas departamentu B. Tas Eiropas komisijā tika veikts, mēs to pasūtījām caur komisiju. Šobrīd mēs strādājam pie izmaiņām plānošanas programmā un uh, Tāpat ir ļoti svarīgi zināt, ar kādiem šķēršļiem tad saskarās pretendenti. Līdz ar to es Hams kundzi aicinātu um, prezentēt mums šo pētījumu, un tad uh, pēc tam sekos viedokļa apmaiņa ar jums. Es ceru, ka jums būs pietiekami daudz, ko jautāt Hams kundzei. Are ah, you, are you here? I'm sorry, I was thinking you are there. Oh, Jā, es skatījos citā virzienā, atvainojos priekšsarētā, es jūs neredzēju. Dodu jums vārdu tulīt pat. Labrīt, dāmas un kungi. Šobrīd runāšu par šķēršļiem, ar ko saskarās pietiekami iesniedzēji struktūra fondam finansējuma saņemšanai. Es uh, apzinos, ka man prezentācija diezgan gara, tāpēc atsevišķiem slaidiem es pārliekšu pāri diezgan ātri. Vispirms uh, pamata informācija uh, par pētījumu. Pirmkārt, jau trūkst eh, kop eh, attēls, kopbilde par kohēzijas politikas eh, veikumu un arī izpratne par to sabiedrībā un dalību valstīs tā nav pārāk liela. Tātad pirms es sāku stāstīt par konstatējumiem un metodiku, vēlos izskaidrot divas definīcijas. Atbalsta saņēmējs pirmkārt tā, un pieteikumu iesniedzējs. E, tā, tās ir divas atšķirīgas lietas. E, tas, ka dažkārt ir grūti saprast, kur ir tā atšķirība. Tātad atbalsts saņēmējs tā ir tā persona, kas var saņemt atbalstu, bet pieteikumu iesniedzējs tas, kurš piesakās tikai šī atbalsta saņemšanu. Atbalsts saņemēju veidi - valsts iestādes, nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī, tātad publiskās iestādes, um, uh, nevalstiskās organizācijas, mazie vidē uzņēmumi, lielie uzņēmumi, universitātes un pētniecības iestādes, uh, fiziskās personas ESF fonda gadījumā, uh, finanšu institūcijas kā starpnieki specifiskiem instrumentiem, piemēram, Jeremija un Jessica instrumentiem Tātad tās eh, ir tas uzņēmums, kas ievieš attiecīgo projektu. Savu pētījumu mēs balstam uz programmu pārvaldības ciklu, jo mēs uzskatām, ka katrā no četriem eh, šī cikla posmiem ir atsevišķi eh, šķēršļi, kas traucē pieteikumu iesniedzējiem. Sākam ar plānošanas vai programmēšanas fāzi kas eh, tiek uzskatīta par tādu vieglāku posmu, kurā iesaistīties pieteikumu iesniedzējiem. Tālāk seko īstenošanas eh, fāze, kur tiek piešķirt eh, resursi un sākas faktiskā pieteikuma iesniedzēja rīcība, un pēc tam seko projektu, projektu vadība kā tāda. Nu, esam noteikuši četrus līmeņus kur ir e, faktori, kas ir svarīgi pietiekami iesniedzējiem. Pirmais līmenis ir Eiropas līmenis. Tā tad e, šeit ir runa par partnerības principiem, regulā, regulām, tā tad visas tās lietas, kas tiek plānos jaunajam e, periodam. Nākamais un pieteicējiem vissvarīgākais līmenis ir nacionālais, tā tad dalību valsts līmenis jo struktūra fondu, kohēzijas fondu Ehm, šie projekti ir nacionālā līmenī un parasti lielākā daļa šķēršļu ir šajā līmenī. Trešais ir eh, programmas līmenis, kur pastāv daudz darbības programmas un tās mēdz būt atšķirīgi veidotas, strukturētas. Tātad tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā šī programma ir veidota, vai tas ir šķērslis vai nav. Un ceturtais ir darbības līmenis, kurā Tad atrodas visas procedūras, informācija un tā tālāk. Piektais jau ir pats projekta līmenis, pārsvarā saistībā ar to, kā tiek vadīts šis projekts, un tas jau ir atkarīgs no atbalsta saņēmēja vai pietiekami iesniedzēja eh, spējām. Nacionāla līmenī vissvarīgākie faktori ir eh, līdzfinansējums, kas eh, šobrīd finanšu krīzes apstākļos ir vēl svarīgākais. Uh, Eh, svarīgāks kļūs, un eh, otrkārt arī administratīvās sistēmas. Un atkarībā no administratīvajām sistēmām attiecīgajā dalību valstī, vai tās ir federāli organizētas vai centrāli, eh, darbības programmas mēdz strādāt atšķirīgi. Tālāk programma līmeņa faktori saistībā ar resursu piešķiršanu, pro, programmu vadības e, jauda vai kapacitāte. Mēs esam saskārušies ar daudzām kapacitātes problēmām daudzās dalību valstīs, e, piemēram, ar e, kadru mainību. Un saistīts, tas varbūt bieži vien radīt liels problēmas. Tālāk ir faktori, kas saistīti ar informācijas izplatīšanu, piemērošanas procesiem, atlases procedūrām un tā tālāk. Uh, Mēs uzskatām, ka daudzos gadījumos pieteikuma iesniedzēji atkārtoti nepiesakās uz atbalstu, jo uzskata, ka eh, šis tālākais process ir pārāk sarežģīts viņiem. Tālāk jau detalizēti uzskaitījums faktoriem, kas eh, attiecīgajos līmeņos ir būtiskākie. Eiropas līmenī tātad strateģiskais ietvers, juridiskais ietvers un struktūra fondu budžeti regulas eh, plānošanas eh, perioda laikā ir grozītas. Tātad eh, šeit runa par partnerības principiem, informācijas un saziņas prasībām, finanšu pārvaldību un citām lietām. Tātad tālāk faktori nacionālā līmenī, institucionālā un administratīvā sistēma ir ļoti svarīga darbības programmai. Uh, resursu piešķiršana ir vai nu paralēla nacionālām programmām, vai iestrādāta tajās, arī tas var būt atšķirīgi, un tālāk arī nacionālai valsts spēja sniegt līdzfinansējumu. Faktori pārvaldības vai vadības līmenī, tātad eh, saistībā ar struktūru un kapacitāti, atkarībā no hierarhiskās struktūras un no tā, cik daudz līmeņi mums ir, uh, tad eh, cilvēki, kas vada šo programmu, vai viņi ir principā spējīgi to darīt, un dažkārt eh, redzam, ka nē. Un, protams, arī finanšu atbalsta sistēma, eh, iespēja saņemt neatmaksājams grantus vai piešķīrumus vai kādu citu finanšu inženierijas instrumenti. Faktori darbības līmenī, tātad uz šo daļu mēs visvairāk koncentrējamies, tātad pieteikuma procedūra izvēles, informācijas izplatīšana, um, dokumentu iesniegšana, atlases procedūras un tā tālāk. Ar zaļajām bultiņām jūs redzat uh, šai slaidā norādīts tās jomas, kur mēs uh, padziļināti veicām intervijas, jo nav pieejama pietiekama literatūra par šķēršļiem šajos procesos. Mēs deviņās darbības e, programmās e, e visā Eiropā veicām intervijas. Tātad rezultāti intervijām ir tādi. Pirmkārt, informācijas kanālu veidi. Tātad visā cikla ietvaros ir sākot pat ar e, ļoti uh, vispārīgiem eh, televīzijas reklāmas raidījumiem, žurnāliem, it īpaši dalību valstīs, kurās darbības programmām ir liels budžets, kur tas ir ļoti svarīgi attiecīgai dalību valstī, piemēram, Polijā. Otrā daļa tālāk jau informācija tiek eh, bieži sniegta caur internetu lapām. Bieži vien tā netiek aktualizēta, nav saskaņota ar nacionālajām lapām. Tikko pretendents redz eh, informācijas atšķirības vai, vai to, ka šis procedūra varētu būt sarežģīta, tad eh, vis, bieži vien pretendenti nemaz tālāk nepiesakās. Uh, Rietuma Eiropas valstīs, daudzās no viņām vismaz šī informācijas saņemšana ir daudz vienkāršāka, informācija ir eh, plašāka eh, attiecībā tieši uz struktūra fonda darbības programmām. Nākamajā eh, posmā projekta izstrādē tur jau ir mācību semināri pieejami, informatīvie ēpasti, e un pasākumi, tātad tie ir būtiskākie informatīvie kanāli. Savukārt programmas vadības e, posmā jau e, divpusējās sarunas ir visbiežākais informācijas nodošanas mehānisms. Informācijas kanālam svarīga ir e, atšķirības ar programmām. Piemēram, infrastruktūras programmām nav varbūt nepieciešama specifiski informācijas kanāli, jo tikai ir eh, ļoti neliels šis pretendentu skaits. Teiksim, tā valstī pieņemsim ir trīs vai četri ceļu būvs uzņēmumu. Līdz ar to nav nepieciešama plaša informācijas izplatīšana. Tālāk ETC programmas, eh, kas ir jau atšķirīgs gadījums, eh, tur tiek izmantot atšķirīgi informācijas kanāli, bieži vien vairāk kā vienā valodā. Tātad programmas ar plašāku potenciālo pretendentu skaitu, tad eh, tām tiek izmantot arī daudz vairāk informācijas kanālu. Nākamais punkts. Divas būtiskākās problēmas saistībā ar informācijas kanāliem pretendenti bieži vien norādījuši uz atšķirībām starp eh, valdības izveidoto eh, aizlapu internetā un darbības programmas lapu. Itālijā bija tāds gadījums, kur bija atšķirības. Tālāk eh, noderīgs informācijas trūkums, lai potenciālajie pieteikumi iesniedzēji varētu atrast kur viņiem īsti pieteikties. Tālāk nākamā lielākā sadaļa mūsu intervijām bija saistīta ar pašu pieteikšanās procesu. Vienkārši sakot, pats būtiskākais šajā procesā ir, protams, finanšu jautājums. Otrs svarīgākais ir administratīvais sloks. Trešais ir regulas kas izrādījās daudz problemātiskāks jautājums nekā mums sākumā likās. Tātad finanšu jautājumu. Pavisam īsi. Bieži vien pietrūks nacionālais līdzfinansējums. Tas īpaši būtisks ir tām dalību valstīm, kur Eh, Eiropas eh, finansējums eh, netiek papildināts ar nacionālajām programmām. Tas bieži vien valstīs, kur budžets struktūra fondiem ir neliels un netiek pieliks liels pūles šī finansējuma papildināšana. Tālāk bieži vien trūkst arī sākotnējā finansējuma procedūras mēdz būt eh, laikietilpīgas, resursietilpīgas un bieži vien maziem uzņēmumiem, privātiem uzņēmumiem ir problēmas eh, saņemt sākotnējo finansējumu, lai iziet cauri šīm procedūrām. Tāpat arī nepieciešama ļoti daudz resursu, dažkārt ir nepieciešams piesaistīt ārējos konsultantus un tā tad resursu ietilpīgs un finanses ietilpīgs process. Tālāk likumdošanas ietvers jeb normatīvais ietvers. Pirmkārt jau eh, no, eh, struktūra fondu finansējuma noteikumi, kas varbūt iš, izskatās neliela problēma, bet eh, šeit nāk klāt arī valsts iepirkumi, ja publiskā iepirkuma noteikumi. Eiropas Savienības finansējuma piešķiršana prasa publiskā iepirkuma procedūru organizēšanu un projektu vadītājs mēģinot iepirkt preces. Visa šīs procedūras e, ir jāorganizē saskaņā ar publiskā iepirkuma noteikumiem. Un e, daudz kur izskatās, ka projektu vadītājiem tas sagādā ievērojamas problēmas. Tad e, vēl viena problēma ir bieži mainīgie noteikumi, kad plānošanas perioda ietvaros regulējums mainās, un projektu vadītājs ir spiests mainīt noteikums un pielāgoties, piemēram, nav saņemta uh, attiecīgā informācija. Tālāk uh, administrēšana un atbalsts. Uh, tā, tā tas tika ierakstīts daudzās intervijās, ka trūkst skaidrs vadlīnijas īstenošanas iestādēm. E, bieži vien nav skaidrs, e, kā var e, īstenot šīs kompleksās vadlīnijas, un gal galā izrādās, ka neviens īsti nezin, kā to darīt. Un tālāk iesniegt dokumentu bieži vien ir ļoti sarežģīti, iegūstami, uh, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, tas ir eh, ļoti eh, grūti izdarāms ar dažādām izziņām. Tātad pieejamais laiks ir vēl viena problēma. Daudz pretendenti vai, vai pietiekami iesniedzēji sūdzās par to, ka iesniegšanas termiņš bieži vien ir viens mēnesis tikai. Kā piemērs tas ir. Uh, un uh, bieži vien ar to īsti nepietiek, lai iesniegtu pietiekam sarežģītu šo pieteikumu. Neapmierinošas konsekvences un caurskatāmības jautājums. Līdz ar to uh, bieži vien ir problēmas saprast šo procesu. Un neviens īsti nevar saprast, varbūt, kāpēc vienam pretendentam izdevās saņemt uh, finansējumu, bet citam nē. Uh, Attiecībā uz atbilstību prasībām bieži vien pietrūkst eh, skaidrības. Projektu vadības un īstenošanas iestādes eh, bieži vien sniedz atšķirīgu informāciju eh, pietiekam iesniedzējiem, tātad bieži vien pretrunīgi. Tātad nepietiekams atbalsts no īstenošanas iestāžu puses, kapacitātes trūkums, tas bieži vien saistīts ar biežo darbinieku mainību uzņēmumos, Mm, īpaši aktuāli šī problēma ir jaunajās dalību valstīs. Jā. Cilvēkiem nav pietiekams motivācijas, pietiekami ilgi palikt šajos uzņēmumos, varbūt alga nav pietiekami liela un uh, šī kadru mainība ir ļoti liela, kas pa, nozīmē to, ka šīs īpašās zināšanas par projekti bieži vien iet zudumā cilvēkam aizējot. Attiecībā uz ETC programmām e, ir atšķirīgas e, problēmas. Bieži vien ir grūti e, partnerus atrast, jo šajās programmās ir nepieciešams vismaz viens vai divi partneri. Bieži vien pietrūks vēlmes sadarboties pārobežu projektos, un bieži vien problēmas rāda arī valodu barjera. Bieži vien pietrūkst arī uzticēji, uzticēšanās eh, ar publiskajiem iestādēm un pietiekami iesniedzējiem cilvēkiem bieži vien rodas iespējas, ka valsts iestāde vai pašvaldība iestāde neusticas eh, projektu vadītājiem. Tāpat arī eh, tāda uzņēmējdarbības attīstības kultūras trūkums, ka maziem vidējiem uzņēmumiem bieži vien uh, īsti nav šīs biznesa kultūras, viņi nezina, kā attīstīt šo savu biznesu. Un visbeidzot, eh, finanšu krīze, kas ir viens būtisks jautājums un liels šķērslis eh, pašreizējā periodā. Daudzi projektu vadītāji un īstenošanas iestādes mēģināja palīdzēt, tātad viņi centās e, aktīvas e, iniciatīvas īstenot, samazinot birokrātisko sistēmu vai veicot e, priekšatlases procedūras projektiem, sniegt sākotnējo finansējumu, bet kā jau lielākajā daļā gadījumu Viņiem tas bija jāpārtrauc, jo tas bija pretrunā ar nacionāla līmeņa vai cita līmeņa normām. Bet ir pieejami citi risinājumi. Eh, starpnieki mēdz būt, piemēram, bankas, kurām ir īpašas zināšanas kādā īpašā jomā, eh, kur var saņemt pirmkārt informāciju, otrkārt daudz neatkarīgākā starpnieku iestādes. Otrs risinājums, kas, piemēram, Austrijā ir, ir šīs uh, viens pieturas aģentūra attiecībā uz Eiropas Savienības un nacionālajām programmām. Tā tad viena vieta, kur saņemt finansējumu neatkarīgi no tā, vai tas ir Eiropas Savienības vai nacionālais. Un ir iespējams arī saskaņot eh, dažādus finansējuma avots. Tālāk ārējie konsultanti, kurus apmaksā no programmas līdzekļiem. Tātad eh, Tā tad eh, būtu jāizvērās no situācijas, kad pašam pietiekam iesniedzējiem jāapmaksā konsultanta darbs, nevis no programmas līdzekļiem. Un eh, dažkārt, piemēram, Tirnesības rūpniecības kameras var atbalstīt uzņēmējus, kā tas ir noticis dažādās valstīs, eh, piemēram, Vācijā. Tā tad tālāk pēc līguma piešķiršanas aspekti kāds no pieteikuma iesniedzējiem eh, sacīja intervijā, ka nepieteiksies vēlreiz, jo eh, pēc līguma piešķiršanas eh, viss process bija tik sarežģīti, ka viņš to noteikti neatkārtos. Līdz ar to mēs to ietvērām arī savā pētījumā. Un visbūtiskākais šeit jautājums bija, kā jūs redzat, saistīts ar ziņojumu un atskaišu sastādīšanu. Tad uzskaitījums no mūsu intervijām. Pirmkārt, problēmas ar maksājumu kavējumiem Kā jau es sacīju iepriekš, vispirms ir jāpiesakās. Tātad tur nekas vēl netiek maksāts. Tad jūs uzsākat projektu un tad pirmais uh, maksājums, ko jūs saņemat, bieži vien ir gadu pēc tam, un daudziem maziem vidējiem uzņēmumiem tas vienkārši nav īstenojams. Tālāk apgrūtinošs un laikietilpīgs administratīvais un finanšu atskaišu sastādīšanas plosums. Piemēram, ik pēc sešiem mēnešiem jums ir jāsastāda ziņojums, kas pēc savas eh, būtības ir ļoti laikietilpīgs un ļoti sarežģīts. Tālāk, um, uzticēšanās trūkums, to es jau pieminēju Un tad bieži vien šie atbalsta saņēmēji sacīja, ka viņi jutās ka it kā pret viņiem kā ar policijas līdzekļiem vēršās kontrolēs, nevis sniedz atbalstu. Tā tad bija sajūta, ka viņiem neusticās. Tālāk eh, publiskā iepirkuma noteikumi. Tā tad ir vēl viens pētījums, ko parlaments, eh, Eiropas parlaments ir pasūtījis eh, par šo jautājumu. Tāpat arī elastības trūkums attiecībā uz eh, iespēju mainīt iepriekš noteiktos mērķus. Tātad eh, bieži vien sākotnēji nosakot mērķus un pēc tam piešķirot finansējumu, vairs nav iespējams eh, vēlāk pielāgot, izmainīt šos iepriekš noteiktos mērķus. Tālāk uzraudzība un vērtēšana tik vērtēt pārsvarā kā pieņemama un kā nepieciešama. Tālāk konstatējumi saistībā ar vienkāršošanu un modifikācijām. Tātad kaut arī kopumā pozitīvi tas tika uztverts, bet daudzās programmās vienkāršošana nenes vēlamus rezultātus, jo tas bija notika plānošanas periodu vidū, un projekta vadītājs nevēlējās e, sākt atkal e, visu procesu no sākuma un grozīt procesa gaitā noteikumus programmu un projektu vadītāji, īstenošanas iestādes e, kopumā vienkāršošanu vērtē pozitīvi, bet e, šis fiksētās likmes 20% apmērā ir par zemu viņu prātu. Tas bija vienīgais konkrētais e, konstatējums, kas nepatika bet daudziem pietrūk vispār izpratnes par vienkāršošanu. ETC programmām ir citas problēmas jo uz viņiem vienkāršošanas pasākumu neatiecās. Viņiem drīzāk problēmas saistīts ar pārobežu finansējumu schēmas, piemēram, IPA, kas ir Balkānu valstīm paredzētā un Eiropas valstīm šī sadarbības schēma. Tātad, tātad tā radīja daudz vairākas problēmas eh, pieteikumu iesniedzējiem. Tātāk, eh, nu tad eh, esmu nonākusi līdz secinājumu daļai Visbūtiskākais faktors, kas tiek minēts, ir līdzfinansējuma trūkums. Vai to principā norādīja praktiski visi, kurus mēs intervējām. Un ko es varu pa papildināt, tad eh, līdzfinansējums eh, ir regulā stingri noteikts. To vajadzētu padarīt elastīgāk kapacitātes trūkums īstenošanas iestādēs, kā jau es minēju, ir ļoti liela kadru mainība, Eh, zūd iegūtās iemaņas un zināšanas, trūkst šī kapacitāte. Attīstība ļoti vajadzīga. Eh, tad vēl veids, kā struktūra fonda ir iestrādāti nacionālajā finansēšanas sistēmā, to vajadzētu uzlabot. Cik es saprotu, tas eh, jau attiecībā uz jauno plānošanas periodu mainās, vismaz Austrijā. Uh, Problēmas rodas e, tad, kad e, šīs programmas ir orientētas uz e, pavisam nelielu atbalstu saņēmēju daļu. Līdz ar to pieejams parasti ir mazāks atbalsts, mazāk informācijas. Tālāk. Peļņu nesošu projektu ir īpaša problēma. Tātad projekts, kas nes peļņu. Tātad uh, bieži vien eh, projektu vadītājiem un programmu vadītājiem īsti nav skaidrs, ko, ko šādiem projektiem darīt. Tālāk eh, atbalsts saņēmējiem attiecībā uz inovāciju pasākumiem īsti neizprota konkurences un intelektuālo īpašumu tiesību normas, līdz ar to mazie vidēji uzņēmumi bieži vien nevēlas uh, um, veikt projekts ar struktūra fondu līdzfinansējumu, jo viņi uh, pirmkārt nevēlas publicēt un darīt publiski pieejams uh, savu darbu rezultātus. Tātad partnerības ar universitātēm un privātiem uh, uzņēmumiem, jo Universitātēm arī ir e, prasība publicēt šos rezultātus, bet privāti uzņēmumi īsti nevēlas to darīt. Un pēdējais secinājums ETC programmas saskaras ar īpašiem izaicinājumiem saistībā ar e, valodu barjeru un e, nesavietojamām finansējuma problēmām. Tātad tālāk kāds ir mūsu rekomendācijas pavisam īsi. Apsvērt iespēju ieviest elastīgas līdzfinansējuma likmes, Tātad e, šobrīd strikti noteiktā līdzfinansējuma e, normas būtu jāpārskata, jā, jāstiprina finanšu inženierijas instrumentu īstenošana ar lielāku elastīgumu. Tam ir liels potenciāls, bet daudzi projektu vadītāji uzskatās par pārāk sarežģītiem, līdz ar to viņi cenšas izvairīties no tām. Tālāk stiprināt e, pieteikumu finansēšanu maziem eh, pieteikumu iesniedzējiem. Tad mazināt risku saistībā ar finanšu korekcijām, eh, vēršot lielāku uzmanību uz rezultātiem. Tātad finanšu vadības korekcijas projekta noslēguma posmā Es nedomāju, ka tas ir programmas mērķis, tomēr būtu vairāk jāorientējas eh, uz rezultātu vērtējumu rezu, pašī projekta beigās. Uh, un stiprināt arī eh, atmaksu agrāk. Kā jau es minēju, visgrūtāk finansēt ir projekti pirmo gadu. Tālāk eh, jāsaglabās struktūra fondu vispārējo loģiku un struktūru. It īpaši jaunajās dalību valstīs, bet arī citās, ir grūtības eh, mācīties no jauna visu par struktūru fondiem, tikko sāks jauns plānošanas periods. Tātad atšķiras noteikumi, atšķiras struktūra, viss atkal ir atšķirīgs. Tas nozīmē, ka atkal ir nepieciešams mācīties visu no jauna. Līdz ar to šādu iekšējo loģiku un struktūru tomēr vajadzētu saglabāt visos plānošanas periodos, lai cilvēki orientētos šajā jomā. Izmaiņas būtu jāievieš tikai programmas sākumā, tātad ehm, vienkāršošanas pasākumi nevienmēr ne ir ieviesti sākumā, līdz ar to, eh, tad, kad tie tika ierosināti programmas vidū, tad daudz ir dažās dalību valstīs izvēlējās savus neieviest. Standartizēt dokumentāciju. Eh, eh, daudz informācijas, inf daudz informācijas formulāri, dokumentācija bieži vien nav standartizēta, tīpaši saistībā ar izdevumiem. Tālāk ieteikumi vēlreiz Eiropas līmenim. Tā tas ir um, procesam jābūt, kas ir vērts uz rezultātiem. Tā tas būs ar jaunajam plānošanas periodam. Stiprināt uh, pieredzes apmaiņu Tātad tas jau notiek, bet uh, man šķiet, ka daudzām dalību valstīm mm, īsti uh, nav bijusi iespēja izmantot uh, šo ekspertu nosūtīšanu pieredzes apmaiņā, jo viņām ir jāmaksā par to, un tātad tas ir finanšu aspekts šeit. Pārskatīt eh, mazo video uzņēmumu definīciju. Daži no maziem vidiem uzņēmumiem ir īpaši tie, kuros ir ap 250 darbiniekiem viņi vairs neatbilst prasībām, kas ir maziem viņiem uzņēmumiem, bet viņi tomēr nav lieli uzņēmumi. Līdz ar to viņi neatbilst eh, atbalsta saņemšanai nekā mazais vidējais uzņēmums, nekā lielais uzņēmums. Līdz ar to viņi paliek pa vidu. Līdz ar to. Līdz ar to viņi nesaņem nekādu atbalstu mazo vidēju uzņēmumu programmās nepieciešams pārskatīt arī programmas pasākums inovācijai. Tātad eh, cilvēki bieži vien nevēlas publiskot uh, savu darbu rezultātus inovāciju projektos. Varbūt, ka tur būtu nepieciešams atrast kādu īpašu izcinājumu inovāciju projektiem. Nacionālais līmenis, tātad kāda ir tur mūsu ieteikuma? Labāk iesaistīt partnerus, Tātad eh, tas jau ir ietverts pašā partnerības principā. Tomēr dažās programmās eh, bieži vien ir ļoti tāda virspusēja darbība. It kā partneri tiek iesaistīti, bet attiecīgi programmu izstrādā kāda ministrija un viss ir, tā teikt, no augšas uz leju struktūrā hierarhiski. Tātad Katrā valstī mēdz atšķirties šīs izveidotās informācijas sistēmas, tām vajadzētu būt tomēr tādām viendabīgākām. Ne, nevajadzētu vienam tā pašam jautājumam izveidot, piemēram, trīs atšķirīgas mājaslapas internetā. Tālāk eh, elastīgi un caurskatām eh, sistēma operatīvā, jeb darbības līmenī, tātad kā audit un kontrols sistēmas, cilvēki bieži vien to sauc ar policijas izmeklēšanu Tālāk eh, nepieciešams arī mazināt hierarhiskās procedūras. Tālāk eh, pārskatīt eh, publiska iepirkuma procedūras attiecībā uz summām, kas ir zem Eiropas Savienības noteiktajām normām. Tātad tā, tur, kur tiek pārsniegts normas, tas ir, tur ir skaidri regulēts jautājums, bet tur, kur ir zem Eiropas Savienības normām, tur bieži vien dalību valstīm ir nacionālās uh, prasības uh, regulējums līdz pat, pieņemsim, 500 eiro vērtiem iepirkumiem, kur ir jābūt vismaz trim pretendentiem un tā tālāk, kas bieži vien rada šķēršļus, lai cilvēki piekļūtu publiskajam finansējumam. Stiprināt arī kapacitāti, nepieciešams atbalstīt uh, darbinieku apmierinātības veicināšanu. Piemēram, cilvēks nostrādā valsts iestādē, Eh, pie kādiem sarežģītiem projektiem, un pēc tam eh, privātais uzņēmums piedāvāja daudz lielāku samaksu, pārvilina šo cilvēku pie sevīm. Tad iestādēs zūd šīs zināšanas. Un pielā, pielāgot un saskaņot Eiropas Savienības un eh, nacionālo finansējumu, lai tas būtu saskaņots un savietojams. Tātad visaktuālākais tas varbūt ir tajās valstīs, kurās struktūra fondu budžeti nav lieli. Un visbeidzot, ieteikumu nacionālajiem reģionālajiem līmenim, nodrošināt konsekventu saskaņot informāciju eh, pirms līguma piešķiršanas un pēc tam. Eh, Bieži vien cilvēki tiek informēti par projektu, par, par šo procesu, un tad, kad līgums tiek piešķirts, pēkšņi viss mainās. Viss ir savādāk nekā iepriekš sacīts. Izveidot viens pieturs aģentūras, kā jau es sacīju, Austrijā, piemēram, ir šāda vienpieturs aģentūra, kurā uh, Eh, vienā vietā ir pieejams finansējums gan no Eiropas Savienības eh, fondiem, gan no nacionālām programmām. Cilvēkiem ir iespējams apmainīties ar informāciju, pieredzi, eh, tiek sniegts atbalsts potenciālajiem pieteicējiem, atrast viņiem derīgu programmu. Tāpat vajadzētu veicinātu uh, labas pieredzes izplatīšana un eh, parādīšana potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem. Vienkāršot pieteikumu procedūras, tas būtu jādara tieši nacionālā un reģionālā līmenī, jo pamats ir izdarīts Eiropas līmenī, bet tas vēl ne visās programmās ir tālāk pārņemts iesaistīt pieredzējušas iestādes um, pieteikuma procedūras uzlabošanai. Tātad tie, kuriem jau ir pieredze šajos jautājumos, viņus vajadzētu vairāk iesaistīt um, šajā darbā, kaut arī viņi varbūt pašā programmā nedarbojas. Tad labāk plānot pieteikumu procesu sākumā un nodrošināt pieteikumu laiku um, pieteikumu sagatavošanai, kur bieži vien uh, viens mēnesis nav pietiekams Eh, kaut arī tas eh, tā tiek noteikts daudzās dalībvalstīs. Labi, paldies par uzmanību, tas bija eh, tiešām īsumā par mūsu pētījumu konstatējumiem. Thank you, Madam Hansa, very much. I also... Liels paldies, turpin priekšstādātāji. Es arī ceru, ka mēs saņemsim jūsu prezentāciju, tad lūdzu nosūtīt, nosūtīt to arī pa e-pastu kolēģiem. Un tagad uh, Aicinu kolēģis uzdot jautājumus vai komentārus, ja uzskata, ka šis eh, pētījums ir ļoti aizraujošs. Nu tad, Lambert, es redzu, ka tu jau esi gatavs izteikties lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo prezentāciju, saka Nistevrai kungs. Patiesībā šis ir tāds būtisks brīdis, jo šonedēļ deputāti var nākt ar saviem pēdējiem priekšlikumiem, kā uzlabot regulas. Klausoties jūsos, es secināju, ka daudzas lietas, eh, gatavojot jauno regulu, jau ir ņemtas vērā. Galvenais jautājums te varētu būt šāds. Vai kaut kas paliek ārpus mūsu uzmanības loka? Jo ja patiesībā daudz no tā, ko jūs sacījāt, jau tika ņemts vērā. Uh, Taču ir grūti saskatīt, kurus šķēršļus mēs e, nesam paturējuši prātā un e, mēģināšu novērst. Nu, tas ir vienkārši tāds komentārs no manas puses. Runājot par iepriekš finansējumu mazo vidēju, mazajiem vidējiem uzņēmēm, man šķiet, mēs to ņēmām vērā. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja jums ir nevalstiska organizācija un ja jūs nesākat kādu visaptvarojošu projektu, bet tikai uh, kādu projektu ar dažiem simtiem tūkstošu eiro, uh, E, tad e, nu, vietējā kopienā vai kādā pilsētā tas ir ievērojams, bet mēs to neievaram. Agrāk reģionālajām iestādēm bija savu fondu un tie, no tiem tika piešķirt līdzekļi iepriekš finansēm. Bet tagad uh, ir finanšu krīze dalība valstīs un tās ar tādām lietām vairs nenodarbojas. Un tagad, cik man zināms, jo īpaši arī citās jomās ir šī iepriekš finansējuma iespēja. Ja tā nav, tad mums jāraugās, lai mēs savu darbu darītu pareizi. Jo lieta ir tāda, ka cilvēki vairs neiestājas, jo viņiem vairs nav to 20 tūkstoši eiro, lai sāktu uh, savu uzņēmēju darbību, jo nekāda banka viņam negrib arī līdzekļus piešķirt. Jo lielie svētki ir beigušies, un tagad finansējumu ļoti grūti saņemt. Un tagad runājot par novēlotēm maksājumiem situācija ir diezgan savāda. Vakar mēs dzirdējām, ka, ja nemaldos, desmit valstīs daudzi maksājumi ir bloķēti. Daži kolēģi sacīja, varbūt tā ir tāpēc, ka Eiropas komisija ir pārāk maz naudas, un uh, līdz ar to tad uh, daudz kas tiek bloķēts, bet ņemot varētu jūsu sacīto, tā ir vienkārši katastrofa šajā ziņā mums būtu jābūt uzticamākiem partneriem. Jo, manuprāt, ja vēlāk eh, sākas jaunais periods, jaunā sadarbība, tad šie eh, uzņēmēji vairs nevēlas iesaistīties. Tad šī nav tāda praktiska darba gaisotne. Nu, tad pievēršoties jūsu sacītajam Respektīvi, ja parlaments vai komisija uh, tikmēr maina regulu, tad patiesībā prakse valstīs nemainās. Tad ko mēs varam darīt? Uh, mūsu priekšstādātāji šai ziņā bija ļoti nozīmīgs. Mēs te vēlamies mainīt uh, nestabilo budžetu. Piemēram, Rumānijas gadījumā mūsu priekšlikumu netika ņemt vērā. Man ir tāds iespējas, ka mūsu plānošana struktūra foldu sistēmā un uh, vadītajā menedžmentā ir kas tāds, kas tiek īstenots gadu vai dažkārt divus gadus iepriekš, jo struktūrālās politikas ir paredzēts pārāk ilgam periodam, tad jautājums ir šāds, vai šajos krīzes laikos, šajos laikos, ka mēs vēlamies uh, virzīt investīcijas uh, tiešā veidā, lai veicinātu izaugsmu darba vietu izveidi un zaļāku ekonomiku, būtībā nozīmē, ka Mums būtu jāspēj veikt korekcijas, ja tas nepieciešams. Mums jāspēj pielāgoties. Tā mēs, piemēram, darījām pirms pāris mēnešiem aicinot dalībvalstis nāk lai ar prioritātēm jauniešu nodarbinātībai. Un tagad pēc uh, kāda laika tātad uh, 5 līdz 8 miljārdu eiro tāda man informācijas vakar ienāca, ir novirzīta tieši jauniešu nodarbinātībai. Jautājums ir šāds. Vai jūs uzskatāt, ka mēs varam izveidot tādu sistēmu, kas ir pavisam viennozīmīga attiecībā uz tematiskajām prioritātēm, uz šiem partnerības nolīgumiem, kas jānoslēdz dalībvalstīs, un tomēr tā būtu pietiekami elastīga. Tā ir tā pamatlieta. Man šķiet, ka uh, mūsu instrumenti būtu daudz efektīvāki, ja uzņēmumi varētu reāli izmantot elastīgā veidā uzņēmumu un universitāti šos līdzekļus. Tātad mans jautājums, pamatoties jūsu pētījumu, vai jūs uzskatāt, ka mēs varam šajā ietvarā būt pietiekuši elastīgi, un ja jūs redzat kādu šēršus, tad lūdzu nāciet klējā ar idejām. Tad katrā ziņā paldies par jūsu prezentāciju. Varbūt, ka mums tā būtu noderējis pirms mēnešu, bet nu vēl gluži par vēl nav, jo mēs balsosim jūlijā, un vēl kolēģi var nāk klājā ar saviem priekšlikumiem. Un tad mēs te vēl daudz ko varam iekļaut. Es domāju, ka jūs iztenojat labu projektu. Man šķiet, ka ir daudz potenciāla reģionālam uh, kopfinansējumam un menedžmentam. Cik man zināms, var nodrošināt valsts un privāto līdzfinansējumu tuvākajā nākošajā periodā. Tad šos līdzekļus varētu uh, nodrošināt dalībās. Nu, varbūt no savas puses te par daudz runāju, bet nu ceru, ka jūs varētu nākt klajā ar savām idejām. Paldies! Paldies! Jens Nūsens, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Nilsona kungs. Man ir trīs komentārus atvainojos. Uh, man bija jābalso citā komiteja, un tāpēc nedzirdēju visu jūsu prezentāciju, taču saņēmu dokumentu jau vakarā un secinājums ļoti rūpīgi izlasīju. Man ir trīs komentāri. Pirmkārt, es piekrītu Lamberta kungam taisiņā, ka daudzas lietas, kas šeit jūsu rekomendācijās, ieteikumos un izskanējušas, eh, jau ir iekļauts mūsu referentu priekšlikumos. Tas ir labi. Otrakārt, kad jūs runājat par ieteikumiem Eiropas līmenī, jūs pieminat Eiropas līmeņa apmaiņu. Tas ir ļoti svarīgi. Un to varētu uzlabot. Eh, Zviedrijas ziemeļos esmu guvis pieredzi ar eh, projektiem un līdz ar to pieredze ar citu valstu projektiem ļoti svarīga un mums būtu jāatbalsta šāda pieredze. Un treškārt, iespējams, tas vissvarīgākais punkts, un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī mūsu komitejas lēmumu gaismā. Jūs uh, eh, nāk klājā priekš ar ieteikumu nacionālajā līmenī. Labāka partneri iesaist strateģiskajā programmu operācijā darbībā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tā arī secina savas pieredzes. Es zinu divus reģionus šajā periodā Zviedrijā. Viens reģions jau no pašsākuma īsteno ļoti plašu partnerību, veidojot programmu un īstenošana bija daudz labāk citā reģionā, otrā reģionā. Eh, vadošā amatport amatpersonu pat to darīja, partneri netika iesaistīti īpaši labā līmenī, un īstenošana bija daudz zemākā līmenī. Tātad, ja jūs gribat panākt sēkmes, tad partneri jāiesaist no paša sākuma. Manā skatījumā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies, Pēters Zivans, lūdzu. Jā, liels paldies par uh, šo. Liels paldies par šo ļoti izsmeļošo prezentāciju. Tā parādīja ļoti skaidri, kāda ir atšķirība starp uh, punktiem, kas mums ir jāatrisina Eiropas līmenī, un par iespējamām struktūrēšanas iespējām jaunajā fonda regulā, kā arī problēmām, kas rodas uh, pašu mājās uh, dalību valstu līmenī. Uh, ļoti bieži šīs problēmas dalību valstīs uh, um, ir līdzīgas. Viens punkts, kur mēs varam kaut ko darīt, ir uh, stingrāka partneru iesaistīšana uz vietas, jo finansēšanas problēma ļoti bieži ir saistīta ar operatīvo programmu izstrādi. Ja mēs vēlamies līdzfinansējumu no kāda kuram mēs iepriekš nejautājam, vai viņš vispār vēlas ieguldīt naudu šādā līdzfinansējumā. Ja viņš netiek iesaistīts satura plānošanā, procesa plānošanā, termiņu noteikšanā, tad nav jābrīnās, ka potenciāli partneri, proti gan uh, interesējas par uh, kādu projektu, bet principā, skatīsim to uz pašvaldību, uh, piemēra, nevar ieguldīt naudu vidējā termiņā finanšu plānošanas apsvērumu dēļ, un tas attiecas uz visiem partneriem, kurus mēs vēlamies iesaistīt, ne tikai pašvaldībām. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi par to domāt, jo ļoti bieži līdzfinansējuma summu ir uh, sagādāta vieglāk nekā nodrošināt termiņu ievērošanu. Un, ja mēs nosakām stingrākus nosacījumus, kas pārādz stingrāku partneru iesaistīšanu operatīvo programmu izstrādē, tad es domāju, mēs pavirzīsimies ievērojams solis priekšu. Pārgie kolēģi, nu, pēdējais runātājs ir Nikos Hristogeļus, ja pareizi saprot, neviens cits nevēlas izteikties. Lūdzu, tad Hristogeļus kungs. Es saprotu, ka šeit runājot par struktūru fondiem, mēs ļoti daudz uzsver liekam tieši uz iesaistīto pušu spēju paaugstināšanu. Tas ir ļoti svarīgi. Jo iesaistītās puses, kas vēlas piedalīties, tām ir jānodrošina labāk spējas, lai tās prātīgāk varētu izmantot šos. Um, līdzekļus. Runājot par savu pieredzi <clears throat> reģionā, es zinu, ka ir uh, izveidot tādi projekti, kas tiek izstrādāti, bet reāli patiesībā nekas netiek izdarīts. Piemēram, ilgspējīga attīstība. Uh, piemēram, bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir viens paraugs eh, tika ieguldīts 1,5 miljonus eiro, lai tas darbotos, taču, protams, tā ir ilgtermiņa programma. Un, protams, šiem darbiem ir jābūt kaut kādam rezultātam un ir jāņem vērā arī projekta eh, ilgums un eh, šī darba uzturēšana, un tas ir ļoti svarīgi struktūra projektu gadījumā, ka tie ir jāskata ilgtermiņa. Paldies, Hamzas kundze, vai jūs gribētu komentēt par eh, jautājumiem? Jā, first... Jā, paldies. Vispirms es gribētu atbalstīt Vācijas kolēģi. Uh, Galvenais jautājums ir nacionālais jautājums. Tas uh, ir mm, tāds kā rotājums Eiropas regulā. Varbūt mēs varam vērst savu darbību uz citu uh, virzienu, piemēram, apvienojot uh, uh, valsts finansējumu, tad, kad tas ir zem kaut kāda līmeņa. Un runājot par valsts un privātu partneru iesaisti, tāda jau ir paredzēta, taču nelēma ir tā, ka ministrijas to īsteno ļoti vispusējā veidā, karš cilvēki tiek aicināti uz apspriedi. Uh, diskusijām projekta sākumā, un pēc tam vairs nekādu viedokļu apmaiņu nenotiek. Un tad tālāk, kas ir darāms Eiropas līmenī? Regulas tagad atkal ir jaunas. Ja kāds uh, sāk savu darbību iepriekšējā perioda laikā un apguvu, kā šī programma darbojas vai Eiropas kohēzijas instrumenti darbojas, tad tagad šim cilvēkam ir atkal tas viss jāapgūst no jauna. Jo mums ir lauksaimniecības un zivsaimniecība jautājumi, kas ir iekļaut visos kohēzijas politikas instrumentos. Un tas jau ir jauns aspekts, un cilvēkiem akal ir jāsāk apgūt, kāda ir tā sasēs ar dažādiem instrumentiem. Un tad runājot par pieredzes apmaiņu ETC programmās, ir kaut kas paredzēts apmaiņai. Tās nedarbojas slikti, tās darbojas labi. Uh, Un cilvēki, kas eh, sadarbojas pārnacionāla līmenī, viņi bieži sanāk kopā un uh, smeļas no cits no cita pieredzes. Un tas varētu būt tas paraugs arī citām programmām. Mēs varētu tad eh, redzēt, kā šī uh, interakti vai uh, sadarbības um, dimensija darbojas arī citur. Un runājot par kapacitātes attīstību. Ja jūs, piemēram, attīstat kāda kapacitāte vai spējas, tad pēc tam viņš vai viņa gūst labāku darbu, un tad jums eh, šīs prasmes atkal zūd, jo nu, cilvēks var šajā matā nedarbojas. Es nezinu, kā panākt, lai cilvēki nepāriet eh, uz citu darba vietu. Varbūt tad te varētu paredzēt lielāku algu, jo daudzi cilvēki, kas darbojas šādos projektos no valsts puses, daudzās valstīs pelna tikai 300 eiro mēnesī. Paldies! Turpina Hībners kundze. Es saprotu, ka mēs saņemsim jūsu prezentāciju. Tā bija ļoti laba. Tā norādīja uz eh, problemātiskākajiem jautājumiem. Vēlreiz jums pateicos un ceru, ka mm, varu sacīt kolēģiem, ja viņiem vēl būs kādi jautājumi, viņi var sazināties ar sekretariātu vai ar jums vai citiem, kas ir sagatavojuši šo pētījumu, lai gūtu padziļināt zināšanas par šiem jautājumiem. Lielas paldies! Un tagad Viktors Baštināro ir mūsu vidu pāriem pienākuši darba kārtības punkta ziņojuma projekta izskatīšanu. Kohēzijas fonds un padoms regulas EK numur 1084-2006 eh, atcelšana. Tad dod vārdu Viktora un pēc tam ēnu referentiem, kas vēlētos izteikties. Eh, šim ziņojumam mums ir paredzēta pusstunda, ceru, ka ar to pietiks. Lielas paldies, priekšsēdētāji! No paša sākuma es gribu sacīt, ka man, man sakāmais ir pilnīgi paredzams. Uh, Uh, mana pieeja un mans viedoklis par šo ziņojumu ir labi zināms. Un tagad es uh, gribētu izteikties par dažiem jauniem, kas tika ieviesti pēdējo, pēdējā laikā, un tad uzklausīšu jūs komentārus. Vispirms, pirmais grozījuma uh, kopiens ir saistīts ar kohēzijas fondu Interconnect Eiropas. Uh, uh, <clears throat> instrumentu, un es aicināju svītrot skaitļus, sagaidīt, kad par tiem mm, noslēdz sarunas, un tad mēs iekļaušies šos skaitļus mūziņums. Labāk nerunāt par skaitļiem, kad nekādu pamatotu skaitļu vispār nav. Tad tas būtu Uh, saskaņā ar citu uh, ziņojumu. Ceru, ka var atbalstīt man priekšlikumu. Otkārt, es te runājot par desmit miljardiem, kas jāpārceļ attiecībā uz kritērijiem pārceļamai naudai. Gribu norādīt, ka šie līdzekļi jāizmanto tikai tiem projektiem, kas tiek iz, īstenot kohēzijas fondos darbi dalībvalstīs. Un likmē jābūt tādai, ka paredzētu kohēzijas fondu finansējumu. Tālāk Te ir ļoti svarīgs punkts par kritārijiem, kāds izmanto centralizētā aģentūra izvēlētos attiecināmos projektus. Vispārējie kritēriji būs tādi, kas ir paredzēti uh, kopējā ietvara regulā. Un te jāparāds pēc iespējas lielāka izvairīšanās no krupļojumiem nacionālajās summās. Uh, es uzskatu, ka tas būtībā ir izņēmums līdz uh, eh, 2016. gada decembrim, uh, pirmo triju gadu laikā, projektu izvēle ir jāizstano ņemot nacionālos piešķīrums no kohēzijas fonda kopējam ietvaram. Tas dalībvalstīm piešķir pietiekoši daudz laika pirmkārt pilnīgi sagatavoties, sagatavot tādas fonds, kas atbilst vispārējā uh, kohēzijas uh, fonda ietvaram. Un tad arī jāīsteno savas kapacitātes. Un pēc 1. Uh, janvāra 2013. gadā kohēzijas fonds uh, darbosies saskaņā ar tiem kritērijiem, kas ir noteikti kohēzijas fonda regulā. Un pēc tam citas izmaiņas nodrošina labāku konsekvenci starp kohēzijas fondu un ETC e, schēmu attiecībā īpaši uz koģenerāciju un rajonu e, apkuri. Runājot par šo uh, megawatts, par powerhouse, uh, par šīm uh, katlu mājām, kas pārsniedz 20 megavatus, Jā, tad ir paredzēta pietiekam liela iespēja vadīt sarunas, <clears throat> bet arī rehabilitēt plānus un izvairīties no ETC schēmu skaršanas. Tā tad netiks uh, paredzēts uh, finansējums uh, eh, gadu mājām, kas lielāks par 20 uh, megavatiem, taču tas nenozīmē, ka neko citu nevar darīt. Tā tad. Uh, ja neskaita turbīnas koģenerācijas uh, iekārtās virs 20, uh, zem 20 megavatiem, tad tas ir finansējums no kohēzijas fonda. Ir paredzēts, ka kohēzijas fondā ir integrēta pieeja, lai atbalstītu visu ciklu - siltumu ražošanu, elektrības ražošanu, enerģijas sadalīšana ar eh, eh, energoefektīvu ēku nodrošināšanu. Atjaunīgās enerģijas un pilotu projekti attiecībā uz tiem nav paredzēts nekāds finansējuma ierobežams no kohēzijas fonda. Runājot par citiem groziem, kas jau tika piedāvāti pirmajā projektā, par tiem negrib daudz runāt. Es tikai gribēšu atkārtot dažus elementus. enerģijas efektivitāte mājokļos kohēzijas fonda aptvērumā ir viens no eh, labākajiem, efektīvākiem veidiem nodrošināt energoefektivitāti, un tā arī tiek panākta Eiropas 2020 stratēģijas mērķi. Mēs zinām, ka uh, Eiropas Savienība ir palikusi iepakaļ savu mērķu sasniegšanā, un ja turpināsies pašreizējā tendence, tad mēs sasniegsim tikai par 10% mūsu izvirzīto mērķi, un tas būs tiešām pielīdzināms Eiropas Savienības sakāvei. Mēs vēlamies arī stiprināt mūsu ekonomikas zaļo dimensiju, mēs vēlamies uzlabot eh, dažādo enerģijas avotu piedāvājumu, eh, palīdzēt maziem vidiem uzņēmumiem, mēs gribam ievērojami samazināt uh, CO2 izmešas, un mēs vēlamies, lai, lai mūsu pilsoņi mazāk maksātu par enerģiju. Uh, mans valsts uh, galvaspilsētā Bukareste es tikos ar uh, zinātnieku ģeo un uh, solārās enerģijas jomā. Geotermālie uh, resursi vai avoti un solārie resursi. Pat neuzlabojot tīklu uzlabos uh, izmaksu attiecību par 40%. Tātad par 40% tiks īstenot ietaupīt. Tas ir milzīgi daudz Eiropas pilsoņiem, uh, kuri interesēs strādāja. Mums ir jāpatur prātā, ka mājokļu nozare e, par, izmanto 45% no visas uh, apkuras uh, Eiropas saimnībā un rada 32% no izmešiem. Uh, kohēzijas fonds izmantojums mājokļu sektorā izmešu mazināšanai. Tātad mājokļu sektors šai ziņā var būt ļoti nozīmīgs. Dažos reģionos dažādu uh, uh, attiecināmības kritērija dēļ atšķirība ir liela salīdzinot ar reģionālās attīstības fondu. Eiropas, Eiropas Savienība ir konvencijas parakstītāja, ANO konvencijas parakstītāja, un tāpēc mums ir jāizpilda savs savi standarti, tad vēl arī cits apsvērums. Uh, kur ir runa par principu piesārņotājs maksā, to mēs vēl varam apspriest, taču svarīgi ir atkārtot šo vēstījumu komisāram Potočnikam. Viņa pienākums ir beidzot nāklājā ar jaunu direktīvas priekšlikumu projektu par vides ietekmes novērtējumu, lai tā nodrošinātu, ka Eiropas kohēzijas fondos šis uh, princips ir pilnīgi ievērots. Un uh, tad pieeja šim fondam ir tikai ārkārtas situācijā, nevis uh, ikdienā. Mums ir jāizvairās no tā, ka kohēzijas līdzekļi tiek izmantot tāpēc vien, ka kāds uh, pareiz neīsteno piesāņotājs maksā principu. Un tad runājot par Natura 2000, es gribu um, stiprināt šo bioloģiskās um, daudzveidības aizsardzības kritēriju lai tas tad būtu viens no kritērijiem Natura 2000 projektiem. Lauku apvidu iekļaušana līdzteks pilsētu apvidiem ir jāskata mm, tādā kontekstā, ka šīs abas, šī aba reģiona taču ir saistīta apvidi pilsētas, apvidas lauku apvīdi. Tas ir svarīgi arī mūsu pilsētu attīstībai. Un tad es vēl gribu stiprināt uh, sabiedrības mobilitāti, nevis tikai mobilitāti pilsētā. Es domāju, ka sabiedrības mobilitāte ir labākais veids, kā nodrošināt uh, mazākus izmešus un izvairīties no sastrāgumiem un tā tālāk. Un nobeigumā gribu satīt augstu vērtēju mana lieliskā kolēģa Jāna Olbrekta ierosinājumu par kopējiem rādītājiem un iesniegšu grozījumu, pieprasot, lai kopīgie rādītāji tiek pieņemti ar uh, īstenošanas aktiem no komisijas puses, un tā nebūtu daļa no mūsu likumdošanas pakotnes. Tas tad mums ļautu turpmākās situācijas skatīt elastīgāk, jo visticamāk, ka nākotnē šis situācijas būs visnotaļ atšķirīgs salīdzinot ar šodienas brīdi. Ņemot vērā to, ka no 2014. gada mēs eh, saskatīsim jaunas dimensijas. Katrā ziņā gribu pateikties eh, par sadarbību ar reģionālo ģenerāla direktorātu gribu pateikties visiem kolēģiem par vienu ieguldījumu un esmu gatavs mūsu galīgajā ziņojumā iekļaut grozījums. Un nobeigumā atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt pulksten 18. Tātad lūdzu nāciet klājā ar savu grozījumu priekšlikumiem. Lielas paldies, paldies par uzmanību. Lielas paldies. Ir viens ēnu referents Nikolas Kaizahidos, kurš pieteicies izteikties. Es vēlētos pateikties Boštināru kungam. Es tomēr runāšu grieķiski. Gri ne, gribēju pateikties Boštināru kungam, jo viņa salīdzinājums bija ārkārtīgi vērtīgs, un es ceru, ka mūsu ieguldījums būs. Atsevišķi grozījumi, kas uzlabos šo ziņojumu. Es domāju, ka ir, eh, šis ir pareizs virziens. Vēlētos piedāvāt arī pāris eh, grozījumus vai papildinājumus eh, Boštināru ziņojumā. Sākotnēji jāteic, ka tas ir solis pareizajā virzienā, bet ko tad mēs piedāvājam starp finanšu instrumentu un starp ilgtspējas uh, vēlmi jāparedz uh, labāka konsekvence, īpaši atbalstot Eiropas stratēģijas 2020. gadam mērķus, piemēram, transporta projektos. Nedrīkstētu aizmirst, ka uh, satiksme ar, eh, perso, ar eh, vieglajiem automobīļiem pār, nos, noklāja 90% visas kustības 6 km attālumā. Un mums ir jādomā par ilgspējīgām sistēmām, jāatrod eh, transporta iespējas, kas a, ir labāk pieskaņotas citiem vides un klimata mērķiem. Domāju, ka ir jāsamazina arī ārējās izmaksas. Ir ļoti svarīgi, lai mēs pavirzītos um, tālāk nekā līdz šim apspriestais. Ir nepieciešams tādas struktūras, kas uh, atbalsta ilgtspēju, ūdens apsaimniekošanas jomā, atkrituma apsaimniekošanas un tam līdzīgi. Te ir jānosaka prioritātes un pēc tam jāizvēlas. Domāju, ka ir jādomā par tādiem projektiem, kas veicina ilgtspēju. Šeit es domāju atkārtotu atkritumu pārstrādi, ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošanu un tam līdzīgi. Līdz šim tika piedāvāts apstrādāt uh, dūņas, kas izguls, tiek izgulsnātas ūdens attīrīšanas stacijās, tomēr ir nepieciešams domāt par ilgspēju arī visās citās nozarēs. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai energoefektivitāte un ekonomija būtu izšķiroša, un lai notiktu orientēšanās uz alternatīviem enerģijas avotiem. Uh, Runājot par transportu, nevajadzētu aizmirst, ka mēs runājam ne tikai par transportu, bet gan par ilgtspējīgu transportu. Un tāpēc ir jāraugās, lai atbalstītie projekti būtu ilgtspējīgi. Mēs kā zaļiem atbalstītu arī pārrobežu projektus ir jādomā par to, lai sadarbība notiktu pārrobežu kontekstā, bet lai netiktu būvēta jauna lidosta, ja pārdesmit kilometru attālumā jau kāda lidosta ir. Runājot par enerģijas taupīšanu, šeit vajadzētu tiešām domāt par alternatīviem enerģijas avotiem. Krīzes laikos ir ārkārtīgi svarīgi, lai rēķini, kuras saņem mājasaimniecības, nebūtu tik augsti un lai tie nepalielinātos. Ir jāpalīdz uh, mājasaimniecībām arī šajā ziņā. Mēs gal galā runājam ne tikai par infrastruktūru enerģijas jomā, bet arī par elektrības rēķinu samazināšanu. Ir nepieciešams domāt arī par um, infrastruktūru ekosistēmu atjaunošanā. Ļoti daudz tiek runāts par um, klimata pārmaiņu mīkstināšanu, par pielāgošanos klimata pārmaiņām, bet uh, ir jāpievērš lielāka uzmanība ekosistēmām un domāju, ka tas ir skaidri jāuzsver šajā ziņojumā, tajā daļā, kur ir runa par finansējumu diskusijā šajā komitejā vienmēr izskan tas, ka atbalsts uh, eh, MVU ir svarīgs, uh, ir svarīgs atbalsts pašvaldībām, un tāpēc ir nepieciešams uh, nodrošināt, lai atbalstot projektus, gan programmu koncepcijas, gan īstenošanu, pastāvētu attiecīgas iespējas, kapacitātes. Uh, Grieķijā, kā zaļie, mēs sagatavojām priekšlikumu, un, kā jau jūs zināt, mūsu centrālā valdība pašlaik nav spējīga nodrošināt efektīvu finansējumu piešķīrumu. Mēs sacījām, ka šai naudai ir nekavējoties jātiek novirzīta, novirzītai uz reģionālajām un vietējām pašvaldībām, jo Eiropas eh, finansējums eh, taču ir paredzēts ilgspējai, bet uh, problēma ir tā, ka šī nauda līdz reģioniem nenonāk. Tas ir svarīgi ne tikai Grieķijai, bet arī daudzām jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir būtiski neaizmirst vietējās un reģionālās pašvaldības kurām ir tieša ietekme uz uh, šīs infrastruktūras attīstīšanu. Un tāpēc uh, šīm pašvaldībām ir jādod iespējas piedalīties projektu izstrādē un īstenošanā. Šķiet, ka tas tad arī būtu viss. Esmu paudis uh, savus vispārīgos komentārus, bet vēl ko pateikšu par indikatoriem. Uh, Un nu, te ir nepieciešamas precīzākas definīcijas. Nav jau runa par to, cik mm, kilometru ceļa tiek izbūvēts, kādas ir um, ūdens apgādes um, kapacitātes. Ir nepieciešami skaidri indikātori un ir jāzina, ka 15, 20 vai 30 procentu, lai kāds arī būtu šis skaitlis, eh, izlietotā ūdens nonāk atkārtotā pārstrādē, attīrīšanā. Ermīnija Ranconi lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Kopsumā mēs eh, varam piekrist tam, ko piedāvā referents Boštināru. Es jau iepriekšējās diskusijās esmu sacījis, ka ir dažas lietas, kas no satura viedokļa ir neapstrīdams. Tomēr tas uh, nebūtu nenozīmē, ka šeit tās ir pieminētas īstajā vietā. Te es, piemēram, domāju Boštināru kunga ideju paplašināt mērķus kohēzijas uh, fondu izmantošanai. Mēs uzskatām, ka šos mērķus ir iespējams um, finansiāli atbalstīt ar citiem instrumentiem, un mēs uzskatām, ka tas arī būtu saprātīgi. tajos punktos, kur ir runa par finanšu noteikumiem attiecībā uz Eiropas infrastruktūras savienošanas projektu. Nu, protams, ka noteikumiem ir jābūt, bet tiem ir jābūt uh, pavisam īpašiem noteikumiem. Diskusijā par kohēzijas fondu mēs uh, gribētu aicināt uh, veikt izvērtējumu un uh, es pat esmu par to sagatavojis grozījumu. Ir jāpatur iespēja vēlāk grozīt komisijas tekstu, lai mēs varētu prasīt to, ka resursi var uh, tikt pārdalīti nacionālajā līmenī. Es jau vairāk kārt esmu eh, runājusi par to, ka komisija kopējo noteikumu regulā parādz arī makroekonomiskus priekšnosacījumus. Tā ir tēma, kur mēs esam guvuši zinām pieredzi atsevišķās valstīs, kas uh, saņem kohēzijas fonda līdzekļus. Es sagatavošu grozījumu priekšlikumu kopējo noteikumu regulējumu. Lai makroekonomiskie priekšnosacījumi tiktu svītroti arī kā kritērijs kohēzijas fondu, kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai. Ir vesela virkne valstu, kas kurām ir piespriestas sankcijas, jo tās nav izpildījušas makroekonomiskos nosacījumus, un tas ir atstājis katastrofālu ietekmi šajās valstīs. Domāju, ka komisijai vajadzētu padomāt, lai šis kritērijs tiktu svītrots ne tikai citos fondos, bet arī kohēzijas fondā. Nevajadzētu uh, iet par tālu, prasot uh, makroekonomisko nosacījumu izpildi. Komisijas priekšlikums kopumā ir uh, samērīgs, un es domāju, ka satura ziņā būtu lietderīgi šajos uh, sarežģītajos un neskaidrības eh, pilnajos laikos neskriet eh, pārāk eh, tālu. Domāju, ka komisijas piedāvājums ir pieņemams un savos grozījuma priekšlikumos es, protams, neapšaubīšu komisijas priekšlikumu pēc būtības. Paldies, kolēģi! Mums ir vēl divi runātāji, noslēdzu sarakstu un arī komisija, tāpēc eh, došu katram no runātājiem pusotru minūti laika. Vispirms Lamberts von Niselrojas. Jā, danki vēl. Jā, liels paldies. Gribēju uzsvērt uh, divus punktus. Energo, enerģijas revolūcija. Pašlaik uh, tiek apstrīdēta un es eh, domāju, ka to būtu vērts skatīt mūsu mērķu kontekstā, runājot par kohēzijas fondu. Structuurfondsen heen kijkt, te zeggen van, nou, een van de fondsen waar we het meeste gaan doen. Ir jāraugās eh, tālāk par kohēzijas fondiem, runājot par eh, enerģijas pārēju izšķirošais būs kohēzijas fonds. Vakardien mēs eh, runājām par gribas trūkumu. Jā, tas arī ir svarīgs aspekts, bet viens no svarīgākajiem punktiem ir kohēzijas fonds kā tāds, un es domāju, ka šajos eh, reģionos ir iespējams ātri panākt progresu, jā. Tiek uh, samazinātas CO2 emisijas. Un uh, To visu mēs mēģinam panākt, tomēr galveno uzmanību šīm lietām mums būtu jāpievērš praktiskā plānā. Ir nepieciešams nodrošināt uh, šo fondu pārdali. Nav nepieciešams uh, finansēt pilnīgi visu, bet ir jāfinansē šis uh, process, un tādā ziņā šis, eh, šie mērķi tiktu veicināti. Domāju, ka arī parlaments to varēs atbalstīt, ne tikai es viens. Runājot par makroekonomiskajiem nosacījumiem, kopējo noteikumu regulā mēs teicām, ka mēs to neatbalstām, tomēr gribēju atgādināt pašreizējo situāciju, piemēram, pastāvošajos eh, noteikumos, kas attiecas uz kohēzijas fondu. Jā, protams, eh, var domāt par nākotni, bet ir jāpatur prātā pašreizējā realitāte. Lēmumu pieņemšanas procesā ir jāsaglabā konsekvence. Mums eh, ir jāturpina iesāktais, bet nevajag skriet pārāk tālu. Uh, Domāju, ka ar grozījumiem šis uh, ziņojums būs lielisks. Jā, liels paldies priekšsādātāji, saka Cēlēra kungs, arī Boštināro kungs, mm, Boštināro kungam par viņa ziņojumu par kohēzijas fondu. Mēs visi esam viensprātis, ka nevēlamies makroekonomiskos priekšnosacījumus, bet ierunājam par enerģiju tad šī brīža diskusijā rodas jautājums, kur primāri aizmanto kohēzijas fonda līdzekļi. Mēs esam izvirzījuši par galveno mērķi izaugsmes veicināšanu. Un daudzi politiķi vairākās dalību valstīs šeit piemin kohēzijas fondus, kuriem būtu jāveicina šī izaugsme. Uh, finanšu līdzekļu ziņā. Kohēzijas fonds ir lielākais finansējuma avots kohēzijas un struktūra politikas ietveros. Un ja mēs galvenokārt koncentrējamies uz enerģiju, tad tie nav enerģiju veicinoši projekti, izaugsmu veicinoši projekti. Man kohēzijas politika joprojām šķiet politiski politika, kas ir paredzēta, lai ekonomiski vājākajiem Eiropas reģioniem ļautu izlīdzināt atšķirības ar stiprākajiem un turīgākajiem reģioniem. Un tas var notikt atšķirīgi dažādās Eiropas malās. To ir iespējams veic, darīt, veicinot izglītību, likvidējot atšķirības eh, infrastruktūrā. Un tas, kas ir paredzēts eh, daudzgad finanšu schēmā, dalībvalstīm ir noteikti griesti 2% apmērā šo līdzekļu saņemšanai, un tādējādi daudzās valstīs eh, piešķiramo līdzekļu apjoms samazinātos, jo uh, Daudzās valstīs, kuras saņem šos līdzekļus, samazinās IKP. Domāju, ka tas varētu atstāt finansiālas sakas, un tāpēc es domāju, ka ir jāsūta spēcīgs signāls, ka šādu griestu noteikšana nedrīkstētu tikt atbalstīta. Dārgie kolēģi, mums laika jautājums ir izšķirošs. Es nevaru uh, kontrolēt laiku, un ja šim ziņojumam ir atvēlēta pusstunda, tad pusstunda, bet tagad došu vārdu Orģi Blāsam, bet uh, ņemiet vērā, ka tad, kad mēs, eh, Orģi Blaseks, uh, eh, mēs um, ietekmējam kādam citam atvēlēto laiku. Liels paldies, gribēju pateikties Boštināro kungam par viņu ziņojumu un pāris komentāri. Uh, Vispirms atbalstu akcentu uz energoefektivitāti. Gribēju tikai pieminēt arī šos eh, koeficientus un gudrās ēkas. Par trešo pāntu gribēju izcelt, cik svarīgi ir eh, pretplūdu un ūdens uzkrāšanas pasākumi, un uh, tam arī ir nepieciešams paredzēt naudu. Liels paldies, un tagad vārds Nikolsam Mārtinam. Paldies, priekšsādātāji, es varēšu izteikties pavisam īsi. Jo par vairākiem no šiem jautājumiem mums jau ir bijusi iespēja parunāt iepriekš. Vispirms es ļoti augstu vērtēju ziņotāju konstruktīvo darbu un lieliskos uh, kontaktus, kas bija mūsu starpā un uh, lielā mērā šis uh, ziņojums mums problēmas nereta, bet uh, gribēju izcelt vienu jautājumu, proti sasaisti starp kohēzijas fondu un Eiropas infrastruktūras savienošanas projektu. Tas ir ļoti kritisks punkts. Nu, kā tad mēs uz to raudzīsimies? Ir ārkārtīgi būtiski, lai kopējo noteikumu regulā par eh, šo jautājumu arī būtu kādi noteikumi, proti 44. pantu 2. punktā. Un eh, ir juridiskos iedzienos runājot, nav pareizi kopējo noteikumu regulā kohēzijas fonda un eh, sociālā fonda regulā paredzēt uh, līdzīgus noteikumus. Te ir runa par uh, juridisko tehniku, bet pašlaik joprojām turpinās eh, diskusijas par to, kāds būtu pareizais līdzsvars. Domāju, ka ir eh, plaša vienošanos par to, ka tiek noteiktas prioritātes, bet ir jāparedz arī, zinām, mehānismi. Jūs zināt, ka komisija nevēlas paplašināt energoefektivitātes finansējumu arī uz eh, mājokļiem Tas ir sniedzis pāri ERAF darbības jomai, un mēs uzskatām, ka kohēzijas fondam būtu jāpilda savi galvenie mērķi, un tos nevajadzētu atšķaidīt. Mēs gribētu mm, pakomentēt arī emisiju samazinājumu. Mēs nedomājam, ka tas kaut kādā veidā apdraudētu ETS sistēmu un uzskatām, ka komisijas priekšlikumā līdzsvars ir pareizs jo mēs paredzam ierobežojumus attiecībā uz sistēmām, kas nepārsniedz 20 megavatu jaudu. Ir būtiski, lai šie jautājumi tiktu skatīti horizontāli. Mēs, protams, atbalstām to, ka infrastruktūra ir pieejama, un tas ir iekļauts kopējo noteikumu regulā, kur ir galvenie principi, uh, un noteikumi attiecībā uz pārvaldības iestādes lomu, kā arī uz ex-ante nosacījumiem, tā skaitā par piekļuvi personām ar ierobežot, um, ierobežot mobilitāti. Bet uh, piedāvātais risinājums uh, šeit nav tas labākais veids, kā to risināt. Liels paldies, Viktor! Jā, pavisam īsi. par komentāriem, kurus dzirdēju no saviem kolēģiem. Vispirms par zaļo politiskās grupas pārstāju sacīto. Es pievērsīšu uzmanību jūs pieminētajām domām. Man Conī kundzes sacītais. Te ir viena problēma, kopējo noteikumu regula ir tā, kur būtu jārisina problēmas ar uh, makroekonomiskajiem priekšnosacījumiem, un es pats esmu sagatavojis eh, grozījumu kopējo noteikumu regulē, jo manā ziņojumā eh, nav jārunā par makroekonomiskajiem nosacījumiem. Un tomēr es eh, piekrītu līdz referentiem par darbības jomas paplašināšanu. Mūsu uzdevums ir uh, atrisināt situācijas, kas ir ne tikai reālas, bet uh, bieži vien arī dramatiskas, un energoefektivitāte un enerģijas uh, ekonomēšana mājokļu nozarē ir ļoti būtiska. Enerģijas uh, avotu sastāva uzlabošana ir uh, ļoti būtiska. Uh, Un komisija to ļoti labi zina, un to atbalstīja arī daudzi kolēģi šajā komitejā. Gribēju pateikties ETP koordinatoram Nistoroja kungam par šī priekšlikuma atbalstīšanu. Cēlera kunga komentāri. Ir eh, taisnība, ka viens no kohēzijas um, fonda uh, galvenajiem uzdevumiem ir likvidēt atšķirības starp reģioniem un reģionu iekšienē un iesaistot kohēzijas uh, fondu šo problēmu uh, risināšanā, piemēram, uzlabojot mājokļu efektivi, energoefektivitāti, zaļu darba vietu radīšana. Tādu vietu vietu radīšana, kas rada mazāku piesārņojumu, protams, ir problēma, bet uh, ar to nodarbojas arī Eiropas uh, sociālais fonds, tāpēc es uh, nezinu, kā šeit iesaistīt um, kohēzijas fondu par um, viedām energoefektīvām ēkām. Tas ir uh, tas pats, ko es uh, savā ziņojumā jau biju ierakstījis, bet es izmantošu jūsu formulējumu, lai labāk atspoguļotu mūsu filozofiju. Uh, runājot par aizsardzību pret plūdiem, arī tas ir labi un tiks iekļauts. Par uh, par uh, Eiropas infrastruktūras savienošanas projektu. Komisija neko nesaka, kā šī nauda tiks eh, pārcelt ar kādiem nosacījumiem, bet te ir divas problēmas. Uh, ir uh, būtiska opozīcija un vairākas dalību valstis uh, prātojas šī instrumenta filozofijai. Ja mēs vēlamies, lai šis projekts būtu dzīvotspējīgs, reāls, eh, sniegtu kādu labumu, tad uh, uzskatu, ka mums būtu jāpievērš bāža, uh, eh, uzmanību tām bažām, kas ir ne tikai padomē, bet arī šajā komitejā. Un tāpēc es esmu sagatavojis šo grozījumu, jo galu galā mēs runājam par desmit uh, miljardu pārcelšanu no kohēzijas fonda neredzu reģio, reģionālo lietu komitejā kolēģis, kas um, būtu gatavi to atbalstīt bez jebkādām garantijām. Mēs vēlamies uh, zināmas nosacījumus, ga garantijas, un tāpēc cieši sadarbojāmies ar um, Regio ģenerālu direktorātu. Es aicināju komisāru Kallas un Hānu sagatavot kopīgu priekšlikumu. Kad šis kopīgais priekšlikums būs gatavs, arī mēs būsim gatavi to akceptēt un iekļaut savā ziņojumā. Runājot par enerģijas taupīšanu, komisija izrāda zinām vilcināšanos un pat opozīciju. Tomēr es uzskatu, ka šī politika gal galā gūs pārsvaru jo to prasa padome, to atbalsta daudzi komisāri un arī daudzi parlamenta deputāti. Visbeidzot runājot par piekļuvi. Varbūt daži uzskata, ka mani grozījumi zināmā mērā pārklājas ar pamatregulu, bet daudzas NVO NVO cīnās par cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti un ir jāparedz eh, zināmi noteikumi, lai neradītu viņiem nelabvēlīgas situāciju. Ir eh, svarīgi lai šādi noteikumi tiktu iekļauti arī horizontālajos um, ziņojumos. Paldies! Jā, paldies par šiem normatīviem aspektiem. Mums vēl jāturpina būs darbs, lai um, skatītos, kā varam panākt labākas rezultātus. Vēlos atgādināt, rītdien 18. ir uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Nākamais ziņojums. Vēlos informēt, ka esam jau 15 minūtes iztērējuši no atlikušā laika šiem diviem ziņojumiem, tā kā mums ir būs tagad mazāk laika diskusijām. Rīka Manner tiks, tiek aicināta prezentēt šo ziņojumu. Tikmēr kolēģi lūdzu norādiet savu vēlmi izteikties, jo pēc manas kungs, kundzes izteikumiem es eh, slēgšu runātājs rakstu. Jā, paldies priekšsarētāji. Vispirms vēlos eh, pateikties par sadarbību ēnu referentiem, visiem kolēģiem. Mēs varējām vienoties par praktiski visiem jautājumiem. Tātad iepriekšējā reizē, kad mēs diskutējām komitejā, tad mums pat būtiskas pārmaiņas nemaz nebija šeit nepieciešams. Vēlos eh, izcelt dažus svarīgākos jautājumus, pirmkārt jau saistībā ar budžetu, To esam daudz ar ēnu referentiem pārunājuši, bet es joprojām uzskatu, ka mums kā e, parlamentam vajadzētu prasīt 7% šim kopējām normām. Jo sarunās e, par budžetu mums ir diezgan liels lodzums, e, bailes, ka 3%, kurš piedāvā komisārs, uh, to, to vēl visdrīzāk sarunu gaitā vēl samazinās. Līdz ar to mums vajadzētu sākotnē prasīt 7%, lai no komisijas pēc tam iegūtu vismaz 3%. Kas attiecas uz ieguldījumu prioritātēm? Tad, ja mēs ieviešam kāds grozījums, tad vajadzētu ņemt vērā, ka arī ERAF fondā ir noteikts prioritātes un e, tās būs attiecināmas arī uz ETS, jeb Eiropas teritoriālo sadarbību. Un e, apvienojot šīs e, prioritātes ar tām, kas ir ziņojumā par ERAF, tad tikko šī informācija būs uh, pieejama, tad mēs to arī darīsim. Protams, kā attiecībā uz um, teritoriālo sadarbību, protams, mēs vēlamies veicināt reģionālo sadarbību. Tālāk. Tātad 100, uh, 150% par um, mērķu noteikšanu konkrētiem reģioniem Tātad finansējuma līmeņi, ja tie paliks kā kohezijas politikās noteikts, tad mēs varam paskarīties eh, bez konkrētiem procentiem. Un eh, kā tas attiecināms ir uz aizjūras teritorijām, tad uh, Tikko mēs, to mēs varēsim izlēmt, tikko būs zinām galējie skaitļi. Tātad 15% vietā, kā vienoto likmi, es ierosim 20%. Tātad, eh, ja šie 20% tiks pieņemti, tad es varētu grozīt šo priekšlikumu tā, lai attiecībā uz teritoriālu sadarbību mēs varētu e, ierosināt vienotu likumu, kas ir par 5 līdz 10% augstāk. Es domāju, ka ir pietiekams pamats tā darīt. Uh, Kas attiec uz elastību starp A un B virzieniem, tad 50% eh, ir eh, mūsu ierosinātā summa. Mēs vēlamies saglabāt situāciju, kā tas ir šajā periodā. Elastība tiks saglabāta, un referentam ir piekrituši tematiskā koncentrēšanās Mums eh, par eh, šo jautājumu bija diezgan daudz bažu un, un dažādas problēmas. Es ierosinātu četru tēmu vietā piecas. Tātad tālāk skatāmies uz rādītājiem, to mēs apspriedām mūsu iepriekšējā sanāksmē. Bosnaruk kungs eh, savā ziņojumā minēja, ka ETS e, ziņojumā rezultātu e, radītāji tiks pārcelt uz deleģētajiem aktiem. Kas attiec uz e, programmu finansējumu, es domāju, ka daudz kolēģi būs gatavi iesniegt grozījums, uz to bija atsaucas iepriekšējās sarunās un, un pēc manām sarunām ar komisiju izskatās, ka uz programmu balstīts finansējums nav pieejams vairāk un līdz ar to man nešķiet, ka ir uh, laba ideja ierosināt kāds grozījums šeit. Nu, tā, tā, tie būtu galvenie punkti, kurus vēlējos izcelt. Vēlreiz paldies par sadarbību visiem. Ceru, un ka uh, nāksiet klajā ar labiem komentāriem un grozījumiem. Jā, paldies, saka priekšsarētāji. Izskatās, ka bez referenta neviens nevēlas izteikties. Um, tā tad, tā tad labi, vēlreiz, kurš vēlas izteikties par šo ziņojumu? Tātad jūs esat ēna referents, jums tāpat pienāksies runāt, bet citi viens runātājs un četri ēna referenti. Trīs minūtes katram varu dot sāku ar Francesco De Angelis. Lūdzu, trīs minūtes. Grazie. Jā, paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, varam sacīt, ka referentes paveiktais darbs pie šī ziņojuma ir ļoti labs īpaši attiecībā uz otro grozījumu daļu. Varam arī sacīt, ka tie visi ir vērsti uz labāku, pat ambiciozāku teritoriālo sadarbību. Tālāk par budžetu un eh, līdzekļu piešķiršanu. Nav šaubu, ka 7% uh, atzīme ir ļoti ambiciozi noteikti. To norādīja arī parlaments iepriekš, paskatoties Sančes Smita ziņojumu kaut vai. Bet uh, pa šo laiku politiskā situācija Eiropā ir mainījusies, it īpaši attiecībā uz koheizijas fondu līdzekļu piešķiršanu. kas nozīmē to, ka tiek uh, meklēts uh, zemāks procents salīdzinājumā ar to, kas mums šobrīd ir. Un 7% noteikšana varētu palīdzēt piesaistīt lielāku resursu daļu. Es domāju, ka mums ir jāstiprina parlamenta sarunvedēja loma bez šiem septiņiem procentiem kā mērķi. Tad, tas būs ļoti izšķiroši. Mums tiešām eh, vajadzētu sākotnēji noteikt 7%, lai sarunu rezultātā tad varētu nonākt vismaz līdz 3%. Par pārējiem punktiem es pilnībā piekrītu visai sadaļai par elastību. Tāpat arī piekrītu sadaļai par tematisko koncentrēšanos, it īpaši attiecībā uz eh, noteikto mērķu sasniegšanu. Eh, pavisam eh, neliela piezīme par trim lietām. Tātad trīs lietas, kas man liekas ļoti svarīgas struktūra fondu izmantošanā. Tātad. Pirmkārt jau vienkāršošana. Tātad ir nepieciešams vienkāršot pasākums, lai būtu vienkāršota piekļuve šiem fondiem. Mums ir jādara viss iespējamais, lai šiem fondiem varētu vieglāk piekļūt, vieglāk izmantot šos līdzekļus, jo šie fondi ir ļoti svarīgi, it īpaši mūsu sarežģītajos apstākļos šobrīd. Jāsamazina administratīvais sloks, bet cik vien iespējams. Otra lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Tātad mērķi un prioritāts un kvalitāte iztērētē naudai. Mums ir jāizt, jātērē nauda efektīvā veidā. Tātad svarīgi ne tikai tas, cik daudz mēs tērējam, kas arī ir svarīgi, bet ir daudz svarīgāk, cik labi mēs šos resursus izmantojam. Mums jākoncentrējas uz projektu kvalitāti un atbilstošu finansējumu izvēlošanu. Un visbeidzot, Ja nekļūdos, tad visās diskusijās, kas mums e, ir bijuši, tad e, grupas e, politiskās pārsvarā var piekrist, ka mums jācenšas panākt līdzsvars budžetā. Un tas būs ļoti būtisks jautājums diskusijās par daudzgadu finanšu schēmu, tā kā uh, ļoti labi padarīts darbs. Paldies, Francua Afonsi tālāk. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto laiku. Mums eh, Ja visi pārsniegs laiku, mums būs jāsamazina laiks nākamajam ziņojumam. Francois, lūdzu. Eh, mēģināšu darīt visu, ko varu. Priekšstādātājs kundze grib sacīt referentei, ka mēs būtībā piekrītam viņas priekšlikumu garam, respektīvi ambīcija par 7% eh, maksājumiem saistībām teritoriālai kohēzijai centieni iekļaut mērķos vispārējās intereses, pakalpojums un teritoriālajā sadarbībā un arī paplašināt šo tematiku uz piecām tēmām, nevis četrām, arī mums ir pieņemā. Es tikai gribētu sacīt tādus kā stritīgs jautājums. Pirmkārt ir grūti saprat. Uh, iespējams, ka situācija ir tāda īpaša, bet divi kritēriji. Eh, pirmkārt, 150 km kritērijs un eh, NAC 3 kritērijs. Eh, te jāsaprot, ka ir kaut kā, kā Uh, tomēr ieejas punkti, uh, piekļuves punkti vienā departamentā, uh, te ir tikai viena osta, un katrai uh, salai te ir savas, uh, sava situācija, piemēram, Sicīlija, sadarbojoties ar, ar Tunisiju, piemēram, var izmantot tikai vienu uh, ostu, un tāpat ir ar citām salām un 150 eh, km kritērijs patiesībā neļauj Korsikai īstenot kaut kādus eh, darījumus ar Balēāru salām, jo patiesībā ņemot vērā turisma attīstību mums taču ir jāsadarbojas ar visiem. Tāpēc es gribēšu iesniegt grozījumu, kur nebūtu runa vispār par atteikšanos no principiem, bet par tādiem kā izņēmumiem salām, izmantojot vienu pieejas ostu un arī šīm salām taču ir jāiekļautām uh, teritoriālajā sadarbībā. Un tātad šie šķēršļi te ir jā, jānovērš. Un vēl viens grozījums uh, ir taču kultūras reģioni apus uh, robežām, un tāpēc būtu jāuzsver šī uh, kultūras aspekta darbība pārobežu režīmā, lai Eiropa šādi pārvarētu robežas. Paldies! Thank you, Olģi Vlasak. Paldies, Vlasakungs tālāk. Jā, paldies, priekšsarētāji. Man ir tikai pāris komentāri. Vispirms vēlos pateikt to, ka finanšu re resursi 7% varbūt ir pārāk pārāk ambiciozi. 3,5% man liekas pilnīgi pietiekami. Tālāk par ieguldījumu prioritātēm attiecībā uz pārobežu sadarbību uzskatu, ka ir ļoti nepieciešams uh, uzlabot uh, uh infrastruktūru, tāpat arī novērst uh, problemātiskās uh, vietas infrastruktūrā, turismu infrastruktūru un kultūras mantojumu jomu. Tās ir arī uh, labs uh, risinājums. Jonas Amalšī, vai vēlaties izteikties, Amalšī kungs? Priekšstādātais kungs, paldies. Viens komentārs vispārīgāks dabas. Uh, Tas arī um, šāda, šādā veidā norāda Zāla Fonsīkuma sacīto par uh, īpaši attālīgiem reģioniem. Te tāda būtiski svarīgs ir teritoriālās sadarbības jautājums šiem reģionam, tas ir jo svarīgāks. Tiešām ir tā, ka 150 km kritērijas pār bieži vien ir uzskatāms par šķērsli. Vēl es gribētu atgādināt, ka šie uh, īpaši attālinātie reģioni uh, ir eh, saistīta ar eh, Āfrikas un Karību, Klusā okeāna un Karību jūras, salu, eh, Karību jūras valstīm. Un šāda veida sadarbība ir svarīga Eiropas Savienībā. Un šie attālie reģioni ar šām valstīm arī uztur labas attiecības un ir vienotas vērtības, piemēram, kultūras ziņā un šie uh, īpaši attālinātie reģioni tā varētu izplat, uh, tālāk paplašināt zināms princips. Un vēl viens komentārs par šo pārobežu sadarbību. Es domāju, ka šai ziņā es varu atbalstīt kolēģi Alfonsī kungu sacīto. Šai ziņā ir nozīme reģionālajām valodām, tās mums ir jāveicina. Uh, Šīs valodas ir kopīgas eh, šajā, šajos baseinos. Paldies! Paldies, Lambert, tev vārds! Jā, paldies! Pāris piezīmes no manas puses. Paskroties uz visu šo procesu, tiešām. Um, ir nepieciešama eh, šī saistība ar teritoriālo sadarbību. Tas arī uzsver, eh, cik svarīga ir šī sadarbība starp reģioniem, pārobežu sadarbība starp valstīm. Ir svarīgi uzsvērt eh, makro reģionālo sadarbību Eiropā un sniegt viņiem savu vietu teritoriālā sadarbībā tā nekur citur nav, un eh, tieši teritoriāla sadarbībā tā kohēzijas politikas ietvaros varētu būt atbalstām. Nu, tādā veidā es vēlētos arī paskatīties, kur to iestrādāt. Eh, vakar mums bija uzklausīšana, kur bija daudz cilvēki no pētniecības un izstrādes jautājumu jomas un kohēzijas, un mēs tad runājam par to, ka nepieciešama lielāka sinerģija un izmantošana. Uh, un tur runājot par apvārsni 2020 un e, programmu, kas saucās Zināšanu reģioni, tā tad, e, kas tiks nodot koheizijas politikai. Tas nozīmē, ka mums ir jāskatās, e, kur mēs varam nostiprināt šīs pozīcijas, un šo pēcpusdienu mums būs iespēja to papētīt. It īpaši attiecībā uz pētniecību un izstrādi. Piešķirt e, teritoriālai sadarbībai jaunu dimensiju. Tas tiešām būs ļoti svarīgi nākamajos septiņos gados. Tad pēdējais komentārs par septiņiem procentiem. Šajā jomā 7% ir parlamenta izvēle. 7% atbilst iepriekšējiem ziņojumiem un 2007. 13. gada plānošanas periodu ziņojumām. Un tur bija tas pats. Pas, padoma eh, atsa, atsauca savu pozīciju, viņi kāpās uz atpakaļ, mēs uz augšu, un, un eh, tāpēc es ierosinu saglabāt 7%, jo mēs eh, cenšamies veicināt šīs makroekonomiskās zonas un Mūsu zināšana reģiona ir programma, kas mums ir jāfinansē, un tas ir obligāti jādara. Tieši tādēļ ir nepieciešams eh, stiprināt šo izaugsmu no teritoriālās sadarbības. Liels paldies par darbu! Un uh, eh, Šmita kundze ir delegācijā šobrīd projām, bet arī viņa vēlas pateikties par šo labo sadarbību. Uh, paldies! Tālāk Eiropas komisija Nikolas Mats. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlreiz vēlos pateikties arī referentei par ļoti konstruktīvo darbu pie šī ziņojuma un ļoti rūpīgi izsvērtiem priekšlikumiem, kas šeit ir iekļauti, eh, kas eh, acīm redzam parāda arī labu izpratni par šo jomu un eh, labiem kontaktiem, kas mums bijuši. Daudzi grozījumi ir loģiski arī komisijas acīs. Tas tie, tie ļoti noderīgi. Līdz ar to es izcelšu tikai pāris e, lietas, kur mēs redzam problēmas potenciāls. Vispirms par finansu piešķīrumu. Par to, protams, būs jārunā daudzgad finanšu schēmas kontekstā. Mēs piekrītam ka teritoriālā sadarbība ir tā joma, kas ir ļoti svarīga, līdz to finansējums ir jāpalielina, tieši tāpēc komisija arī to ierosina darīt. Bet mums jāpaturprātā arī praktiskās uh, lietas, ko mēs esam iemācījušies no pieredzes, ka teritoriālās sadarbības programmas, programma īstenošana uh, bieži vien ir daudz sarežģītāka, jo tiek apvienots vienā programmā vairākas dalību valsts. Tāpēc mums ir jānodrošina, lai mums nebūtu situācija, kurā finansējums ir piešķirts e, šīm programmām, bet netiek izmantos. Līdz ar to mums ir jāpanāk pareizais līdzsvars savos priekšlikumos. Galvenajai problemātiskie jautājumi ir saistīti ar tematisko koncentrēšanu un elementiem, kas ar to ir saistīti. Tātad, protams, nav viegli panākt pareizo līdzsvaru, jo ar teritoriālās sadarbības programmām mums ir visdažādākās eh, programmas ar eh, ievērojumiem līdzekļiem, tādas transnacionāls programmas ar eh, apjomīgu finansējumu. Komisija būtu atvērta tām, ka varētu paplašināt e, atbalstīto tēmu skaitu, bet pamatojumu e, dažādu tematisko mērķu sajaukšanai vienā tematiskajā asī mums īsti nebūtu pieņemama. Tas vairāk būtu atbalstāms programmām, kas saņem ERAF finansējumu. Viņiem ir 11 tematiskie mērķi. Šeit pēc definīcijas ir koncentrēšanās uz ierobežotu tematisko jomu skaitu. Līdz ar to komisija neuzskata, ka ir nepieciešams to paplašināt un arī pārvaldīt to viss būs daudz sarežģītāk. Tāpat arī jautājums saistībā ar papildu ieguldījumu eh, prioritātēm. Komisijas eh, priekšlikums bija izmantot ERAF regulā minētās ieguldījumu prioritātes. Tās pēc definīcijas jau ir piemērojams, un tad papildināt tās ar mērķi ņemt vērā sadarbības programmām ERAF tiek izmantots tās lietas, kas eh, tiek finansētas eh, saistībā ar ESF eh, e jautājumiem, kas ir izņēmts no ESF un iekļauts šeit. Tātad, ko mēs šeit redzam grozījumos, tad ir vēl tādas specifiskas teritoriālās sadarbības prioritātes, un mēs redzam, ka tās pārklājas lielā mērā ar to, kas ir ERAF regulā, piemēram, infrastruktūra. Uh, vispārējais ekonomiskas intereses pakalpojumi, piemēram. Uh, šeit vajadzētu tomēr padomāt, uh, kā nodrošināt to, ka jebkas, kas tiek likts papildus, ir ļoti precīzi definēts un vajadzīgs, jo ne, nesaņem finansējumu no citiem avotiem. Kas attiecas uz citiem jautājumiem, mums ir nopietni iebildes Uh, pret turismu kā ieguldījumu prioritāti, jo šeit runa par mērķiem, nevis ieguldījumu jomām. Mēs tāpēc neredzam uh, nepieciešamību to darīt. Un uh, mums vakar jau bija iespēja par to diskutēt. Tas īsti nesūta pareizo signālu. Turisms ir svarīgi ieguldījumu jomā nu, konkrētos apstākļos, bet tas nav ieguldījumu mērķis kā tāds. Tad par makroreģionālos eh, stratēģiju, kā Lamberts van Īselrojs sacīja, šeit eh, mums tiešām ir jārod vieta normatīvajā regulējumā, eh, un tad attiecīgi to varam šeit iekļaut arī komisijas iesniegtajā priekšlikumā. To var stiprināt, jā, bet grozījumā minētais jau, manuprāt, ir aptverts varbūt vajadzētu paskatīties, vai cik tas ir nepieciešams. Par attālākajiem reģioniem. Komisija vēlas saglabāt 150% eh, no pašas eiro finansējuma kā normu. Mums tik tiešām ir nepieciešams kaut ko papildus sniegt visatālākajiem reģioniem, eh, kas saskan ar eh, paziņojumu par visatālākajiem reģioniem, kas drīzumā tiks publiskota, kur mēs, eh, kā Eiropas komisija, izceļam eh, tās eh, jomas, kas skar intereses tieši saistībā ar visatālākiem reģioniem. Tālāk par jautājumu, kas saistās ar ENI un IPA Tas ir sarežģīts jautājums. Tas, ko varam no pašreizējās pieredzes teikt, kas attiecas no atdevis no uh, e, ieguldījumiem, tad liek mums secināt, ka nevajadzētu uh, piešķirt finansējumu uh, projektiem, kas iet ārpus Eiropas Savienības. Pieredze nav pārāk pozitīva. Tad svarīgākais no komisijas e, perspektīvas ir rādītājs noteikti ex ante. Tātad pirms programmas īstenošanas ir jāzina dalību valstīm jau iepriekš, kāda rādītāja tiks izmantot, lai iestrādāt viņas uzraudzības sistēmā, kas dalību valstīs ir jāizveido, lai nodrošinātu konsekvenci un lai būtu zināms e, šīs, e, šie rādītāji jau iepriekš lai komisija varētu arī sniegt precīzi atskaiti par izmantotajiem finansēm, lai arī dalību valsts to varētu veikt, protams. Paldies priekšsēdētāji! Aicināšu tagad referenti eh, noslēgt eh, savu uzstāšanos. Jā, paldies! Liels paldies par uh, lieliskajiem komentāriem, ko kolēģi izteica. Vēlos par pāris lietām tikai izteikties. Tika uh, minēta vienkāršošana. Es domāju, ka komisija ir ņēmusi vērā vienkāršošanas pasākums uh, arī teritoriālās sadarbības programmām, gan uzraudzībai, gan uh, arī administratīvajām iestādēm, kā, kas tiktu apvienots. Kas attiecas uz 150 km normu, nu, tas ir bieži diskutēts jautājums, bet eh, man jāatgādina, ka komisijas priekšlikumā ir manevra iespējas mums vajadzētu arī atcerēties, ka 150 km robeža ir saistītas tikai ar pārobežu programmām, ja mēs runājam par sadarbības programmām starp dalību valstīm. Tad šis finansējums uh, var tikt izmantots attālās uh, saltu teritorijās, kas attiec uz aizjūras teritorijām, tad uh, teritoriālās sadarbības regulā šīs aizjūras teritorijas ir ņemts vērā, un tad, kad ir dalība valsts sadarbība, tad viņi saņem 150 miljonu eiro, ir ir paredzēta, līdz ar to 150 eh, km kā robeža pāro, eh, pārobežu sadarbībai īsti neizslēdz salu teritorijas no teritoriālas sadarbības. Kaut kur jau tā robeža ir jānovelk. Līdz ar to šajā gadījumā es uzskatu, ka komisijas priešlikums ir eh, pamatots. Vlasa kunga komentāri par ieguldījumu prioritātēm, es pilnībā piekrītu viņu sacītēm. Grozījumos es īpaši ņem vērā šīs eh, problemātiskās eh, zonas pārobežu satiksmē, un es ceru, ka mēs varēsim veikt papildu ieguldījumus teritoriālās sadarbības programmās. Kas attiec uz komisijas izteiktājiem komentāriem par ieguldījumu prioritātēm, kā es sacīju savā ievadā, mēs vēl tām iziesim cauri, skaroties, kas ir ERAF regulā, lai nebūtu nekāda pārklāšanās. Un Van Isloroja eh, kunga komentāri par horizontālajiem pētījumiem, es domāju, ka mēs varam uh, turpināt šo diskusiju divpusēji pēcpusdienā un paskarīties, kā to varam iestrādāt šajā regulā. Paldies! Thank you, Arlet. Paldies, turpina Kristogelos kungs. Vēlos atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rītdiena pulksten 18. Tātad lūdzu iesūtiet savus grozījumus līdz tam rītdien. Un tagad es gribētu aicināt izteikties Mariju Irīkojan Pēres, jā, pastāstīt par savu ziņojumu projektu Eiropas sociālā fondam. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Ja pareizi saprotu, šis ziņojums tagad ir paplūkots visās valodās, un tā jau vairākas dienas, tā tad neatgādināšu sīkāk par, šī, par šo ziņojumu. Es tikai gribētu izskatīt grozījumus, kurus es paredzēju iesniegt, lai tādā veidā uzlabotu tekstu. Pirmkārt, grozījums, kas paredz eh, veicināt mazo un vidēju uzņēmumu attīstību. Šie uzņēmumi, kā zināms, ir attīstības virzītāji. Grozījums uzsver to faktu, ka pārobežu sadarbībai jābūt obligātai. Tādā veidā mēs gribam uzstāt uz to, lai tiktu veicināta sociālā inovācija. Piekļūstot projektiem būs vairāki grozījumi attiecībā uz rādītājiem. To mērķis ir uzsvērt prasību, ka visi dati ir, visiem datiem ir jābūt izmantojumiem, lai saprast, kā rīcība ietekmē reālos uh, iedzīvotājus. Tātad rādītājus, uh, par rādītājiem spriest tie cilvēki, kas paši ir saņēmuši finansējumu. Un jā, nu, jāizdomā arī tāds rādītājs, Attiecībā uz ilgtermiņu, tātad kā ilgtermiņā šie, šis finansējums ir ietekmējis situāciju. Gribu pateikties visiem kolēģiem, kas nāca klājā ar saviem priekšlikumiem, tie tiešām bijuši ļoti vērtīgi, gatavojot groziņu. Kā jūs zināt, ceturtdien noslēgsies darbs pie šī projekta 21. un 22 Jūnijā būs diskusijas, tātad mēs jau ceturto reizi skatām šo jautājumu un esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus. Lies paldies! Turpina Kristogēlis kungs. Vai kāds vēlas vēl izteikties? Ēnu referentu un vēl kāds varbūt tad? Labi. Tātad Eiropas Tautas partijas referente Lukaševskas kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Lukačijevskas kundze saka. Tagad šo jautājumu mēs skatām nu jau ento reizi, tā tad visi šeit uzklausāmie priekšlikumi jau ir iekļauti galvenajā ziņojuma tekstā. Un es domāju, tas vērtējums labvēlīgi, proti, ka mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir ekonomikas uh, pamats, kas nodrošina darba vietas mm, Eiropas iedzīvotē. Un līdz šim uh, šī aspekta tiešām pietrūka. Un no savas puses es gribētu pieminēt, kā jau jūs minējāt, pārobežu sadarbība tagad kļūs par obligātu komponenti. Manā skatījumā šeit pietrūkst teksta par pārobežu vai arī starp reģionu sadarbību. Manā skatījumā tas būtu svarīgi. Jūsu grozījumos jūs pieminat eh, vecāka gada gājuma cilvēkus. Es iesniegšu grozījumu kurš izcels šo terminu. Tur tiks um, iekļauti cilvēki vecumā virs 50 gadiem, jo tieši šiem cilvēkiem visvairāk draud darba vietas zaudēšana krīzes apstākļos. Un tagad runājot par izglītību. Mums jāņem vērā tas, ka šai izglītībai ir, ir jābūt augstas kvalitātes. Tas attiecas arī uz augstāko izglītību. Tai jātiek izmantotāji, reaģējot uz darba tirgus prasībām. Grozījums par profesionālo izglītību un darba vietām arī saskan ar manu vēlmi. Tas attiec uz cilvēkiem, kuriem ir grūti atrast darba vietu. Partneru līdzdalība šai skatījumā ir ļoti laba lieta. Reģionālo un um, vietējo varas iestāžu līdzdalība arī ir svarīga. Tā es gribētu ierosināt um, atlases procedūras vienkāršošanu un tādu sistēmu izstrādi, kas vienkāršo procedūras. Tas jau īpaši svarīgi nevalstiskajām organizācijām. Tagad runājot par dzimumu līdztiesību, šo jautājumu mēs apspriežam jau no neatminamiem laikiem, gandrīz vai taču nekāda īpaša jēga šķiet no tā nav līdz šim bijusi, vismaz tas neatainojas. Sāmaksu atšķirības novēršana starp dzimumiem būtu īstenojama ieviešot tādu tekstu, kas ir eh, nepārprotamāks. Nu, katrā ziņā apsveikumu no manas puses referentē. Un es ceru, ka galīgai variantā šī regula veicinās augstas kvalitātes darba vietu izveidi un sniegs atbalstu mazajiem vidējiem uzņēmējiem. Tātad pateicos vēlreiz referentei un gribu paust cerību, kā grozījumi, kas tiks iesniegti. Šo ziņojumu uzlabos. Paldies! Lielas paldies Lukačevskas kundzei, un tagad došu vārdu Šēters kundzei. Jā, liels paldies priekšsādātāji! Es vispirms vēlējos pateikties par labo sadarbību, kas mums notika iepriekš, un liels paldies arī par šo sadarbību, tāpēc, ka darbs pie grozījumiem tagad būs vienkāršāks. Nu, nevien, wir das Problem haben, das noch... Nu- ir vesela virkne punktu pēc satura, un tāpēc mēs runāsim arī ar sekretariātu par to, kas ir reģionālā kompetence un kas nav. Es, piemēram, uzskatu, ka reģionālajā kompetencē ir arī tādi jautājumi, ja kāds eh, uzņēmums eh, slēdz savu darbību zināmā reģionā, un tad eh, ir jārisina jautājums par to, lai darbaņēmējiem atkal būtu jāiesaistās, lai šie cilvēki tiktu pie jaunām darba vietām, bet, protams, ka te jāiesaist arī nodarbinātības komiteja. Kaut gan, manuprāt, tas ir arī reģionāls jautājums. Un, ja mēs kaut ko grozām vienā regulas daļā, tad tas ietekmē arī citas uh, sadaļas. Varbūt uh, var teikt, ka viena lieta ir reģionāla kompetence un cita nē, bet uh, jebkurā gadījumā tas ir horizontāls jautājums un tad ir jāpārņem visas šīs sadaļas. Tieši par šādiem jautājumiem, kad uzņēmums slēdz savu darbību, pārceļas uz citu reģionu un darbinieki tiek atlaisti. Tad ir darba tirgus pasākumi un ir eh, jābūt eh, atbalstīsīgam arī šim pamatjautājumam. Ir jāpadomā par to, kā mēs rīkosimies ar atbalstīsīgumu jautājumu mēs sagatavosim grozījumus un tur esam ņēmuši vērā šās, šādas situācijas. Otrs jautājums par koncentrāciju. Nu, tas ir struktūrāls jautājums, un arī šeit notiek uh, diskusija. Referente ir iesniegusi savas grozījumus, es esmu iesniegusi savas grozījumus un izteicu priekšlikumu, lai šeit tāpat kā uh, gadījumā ar ERAF uh, koncentrēšanās notiktu tematiskā līmenī nevis investīciju prioritāšu līmenī. Tam ir savā jēga. Es faktiski pārņēmu ERA formulējumu arī e SF, un te ir paredzēti trīs eh, tematiskie mērķi, kas uh, ir eh, pēc būtības pareizi un uz tiem arī mēs koncentrējamies, gluži tāpat kā ERF koncentrējas uz trim mērķiem. Mēs esam paredzējuši iezīmētos uh, līdzekļus nabadzības apkarošanai, un uh, tas attiecīgi ir iekļauts mūsu grozījumos. Nu, visbeidzot, jautājums par m, mm, pielikumiem, par tajos iekļautajiem rādītājiem. Šis ir relatīvi sarežģīts jautājums, jo komisija uh, ir bijusi diezgan piesardzīga attiecībā uz eh, šiem rādītājiem, daļai arī nekonsekventa. Piemēram, atšķirības starp dzimumiem ir iekļauts tikai vienā rādītāja grupā, nevis visās, un mēs esam sagatavojuši attiecīgus grozījumus, lai būtu konsekvence, lai tas funkcionētu visur. Jo algu līmenis eh, uzņēmumos starp eh, sievietēm un vīriešiem ir atšķirīgs. Es pie šī jautājuma esmu strādājusi un uh, publicējusi par to arī grāmatu. Īpaši uzņēmumu dibinātājas saskaras ar pavisam citiem izaicinājumiem nekā uzņēmuma dibinātāji vīrieši. Un uh, to pierāda vesela virkne statistiku, statistikas datu. Ministri ļoti bieži nesaprot, ka perspektīvas ir atšķirības. Domāju, ka ir svarīgi šo plaisu starp dzimumiem novērst ne tikai vienā jomā, bet visās. Tie faktiski ir svarīgākie punkti, bet ir vēl viens eh, ļoti interesants aspekts, kas arī spēlē būtisku lomu. Piektais pāns ir ļoti svarīgs eh, pamatregulā. Tur tiek runāts par partnerību, par to, kā tā tiek finansēta, un to vēlreiz skaidrāk pasvītro referente, un es viņai piekrītu, uzskatu, ka komisija te ir pieļāvusi kļūdu. Sastais pāns ESF regulā runā ne tikai par partneriem, bet ļoti vispārīgi par dažādām ESF projektu īstenošanas formām. Partneriem tiek paredzēts īpašs finansējums Un mēs uh, aicinām to paplašināt arī uz 11. mērķi. Tas būtu liederīgi. Man ir bijusi izdevības parunāt par to arī ar dažādu valdību pārstāvjiem, jo ne visi izmanto šīs tehniskās iespējas, tāpēc ir liederīgi to iekļaut arī pie 11. mērķa. Tā kā vi, ne visas administrācijas tradīcija dēļ ir vienādas. Uh, projekta īstenotāji varētu izvēlēties, kuru metodi viņi izmantos, lai nodrošinātu finansējumu partneriem. Mēs esam vienoti dažādībā, kā savienība, tāpēc ir jāparedz dažādi ceļi un nevajadzētu argumentēt uh, pretēji. Katra dalība valsts varētu izmantot uh, vienu metodi no mūsu divām, trim piedāvātājām. Nevajag domāt, ka tā ir dubultošanās vai pārklāšanās, šī regula visiem, un uh, tā tiek izmantota atbilstīgi nacionālajām īpatnībām. Šie ir tie punkti, kur mēs sagatavosim grozījumus. Mēs esam daudz domājuši par to, vai tas ir liederīgi vai nē, un pašlaik es esmu pārliecināta, ka to, ko mēs savos grozījumos piedāvājam, ir liederīgi Domājam, ka uh, ar referenti mums izveidosies laba auglīga satarbība arī nākotnē. Paldies, tad mēs uh, eh, Šreteres kundze gaidīsim jūsu grozījumus un tagad došu vārdu Ernsta kungam. Ne? Ernsta kundzei. Nē, viņa nav klāta. Tādā gadījumā dodu vārdu referentei noslēdzošiem komentāriem. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu komentāriem un priekšlikumiem, jo īpaši pateicos ēna referentiem. Šie priekšlikumi tiešām ir bijuši būtiski svarīgi, lai uzlabotu šo svarīgo instrumentu. Tas ir jau svarīgāks krīzes apstākļos. Man šķiet, ka pārobežu sadarbība. Uh, ir ļoti svarīgi, tai jābūt ir obligātai, lai šis instruments kļūtu efektīvāks. Mums ir arī jāpalīdz uh, darbu zaudējušiem cilvēkiem ar apmācību, arī viņu dzīves aprakstiem ir uh, jābūt aktualizētiem. Arī šai ziņā mums cilvēkiem jāsniedz atbalsts. ir lietas, kurā šis instruments var kļūt īpaši nozīmīgs. Es gribētu norādīt uz to, ka daži grozījumi ir tālējošāki nekā man sākotnēji nodomi. Es domāju, te ir jāsazinās ar sekretariātu, vai gadījumā šie grozījumi vispār ir šīs komitejas kompetencē. Un tad vēl ir tematiskas dabas jautājumi. Mēs apspriedām prioritārās jomas ieguldījumiem. Te es biju paredzējusi izstrādājot šo ziņojumu paturēt tā pamatvirzību un stiprināt to, aktualizējot rādītājus, kurus izmantojam novērtējumam. Tas ļautu saprast, kā attīstās darba tirgus. Tātad mums eh, nepieciešama stingrāka pieeja. Ja tāda nodrošināšana, tad būs labāk rezultāti. Gribu uzsvērt, ka mēs visi strādājam kopā, lai krīzes apstākļos šī instruments būtu būtiski svarīgs. Vēlreiz paldies par jūsu atbalstu. Jā, Frau Pēras, auch danke nochmal. Paldies Pēreses kundzei par šiem noslēdzošiem komentāriem, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Zukovas kundzei. Zukovai Trošai, ceru, ka pareizi izrunāju. Diemžēl mums ir ļoti maz laika, varbūt jūs to varat izdarīt divu minūšu laikā. Thank you very much, Mr. Chair. Liels paldies, priekšstādātāji. Vēlos paust komisijas gatavību tālāk apspriest komitejā iesniegtos grozījumus. Un vēl esam piefiksējuši, ka ir ļoti interesanti ierosinājumi, ko komisija pilnīgi atbalsta. Pateicos arī par jūsu atbalstu sākotnējā regulā par Eiropas sociālo fondam. Es domāju, mēs visi piekrītam tam, ka efektivitāte un rezultāti ir svarīgi mums visiem, un ja varētu izstrādāt attiecīgus uh, rādītājus, kas mums ļautu pareizi novērtēt šo efektivitāti projektiem, kas ir atbalstīti no Eiropas sociālā fonda, tas būtu ļoti labi. Es neatkārtošu, kāpēc mēs runājam par tā, investīciju tematisko koncentrāciju. Tad tā nav jā, jāatkārto, tās nozīme ir pašsaprotam. Es domāju, mēs pilnīgi atbalstām pieju iesaistīt nevalstiskās organizācijas, reģionālās un vietējās iestādes, lai pilnīgi izmantot Eiropas sociālo fondu. Es domāju, ka Eiropas, mēs domājam, ka Eiropas rīcības kodeks ir svarīgs uh, pamats sadarbības ar komisiju parlamentu. Un es gribu arī visiem apliecināt to, ka mēs arī šodien un rīt esam gatavi tālāk apspriest priekšlikums. Daži priekšlikumi manā skatījumā ir sarežģīti un varbūt tāpēc ir vērts nedaudz pārskatīt tos, lai tad, um, visi šie priekšlikumi būtu reāli īstenojumi, kā jau tik norādīts šeit komentāros. Tas ir mūsu kopīgais mērķis. Paldies! Jā, Liels paldies par uh, šiem precīzajiem komentāriem. Es tikai gribēju norādīt, ka grozījuma iesniegšanas tre, termiņš ir 31. mājas, pulksten 18. Un eh, domāju, ka par sociālo fondu tiks iesniegti pietiekami daudzi grozījumi, vismaz no manas politiskās grupas. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta - makroreģionālajām stratēģijām. Un Vispirms ievadā gribēju dot vārdu Alfonsī kungam kā referentam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Makroreģionālā stratēģija tika izveidota attiecībā uz Baltijas jūru, un tā tika apstiprināta 2009. gadā, un tad komisija gribēja uzsvērt šo sadarbības garu, līdz šim tas izpaudās Donavas basēna. Uh, Un uh, ar šo makro reģionālo stratēģiju tika paredzēta jauna uh, kohēzijas politika Eiropai, un tad uh, tātad šī sadarbība balstoties uz teritoriāla pamata. Uh, komisija vēlas, lai teritoriāla sadarbība tiktu stiprināta, atbalstot šo jauno makroreģionālu stratēģiju, un vairāki makroreģionālā stratēģijas projekti tika uzsākt Komisija iestājas par ilgspējīgu pārvaldību un noteikti tādas kritērijas, kas ļautu reāli izvērtēt attiecināmību. Un mūsu komiteja, parlaments arī atbalsta šo pieju, stiprināt teritoriālas sadarbību Un šie, šie projekti arī ļauj labāk izmantot GSET instrumentu. Un te ir runa arī par Eiropas transporta tīklu vai integrēto jūras politiku. Šis, šī stratēģija tad ļauj labāk izmantot šis instruments. Makara reģionālajai stratēģijai ir jābalstās uz daudz līmeņu uh, pārvaldību, iesaistot vietējos un reģionālos spēlētājus, un tā arī jāņem pirms iestāšanās un kaimiņtiesību politika un jānodrošina tās efektivitāti. Arī citi instrumenti ir jāstiprina. Jūs zināt, ka mūsu parlaments ir balsojis par tehnisko atbalstu par līdzekļiem Baltijas stratēģijai. Tas ir ļoti svarīgi, lai šī stratēģija varētu attīstīties, un tas pats attiec arī uz Donavas basēnu. Tā tad visām stratēģijām ir jābūt atbalstītām tieši tāpat un ar tādiem pašiem līdzekļiem. Nākošā eh, makroreģionālā stratēģija ir jāskata eh, kopskatā Komisija ir paredzējusi pagaidu makroreģionālo karti Eiropā, un šī makroreģionālā karta neparedz jaunus instrumentus, ne jaunus uh, līdzekļus, ne regulas, taču ir jāsniedz tehniskais atbalsts šai ziņā. Tādā veidā tād, sākotnējā fāzē šī stratēģija tad ir īstenojam pēc tam konsultācijas posmam. Eiropai, protams, ir svarīgi no laika gala šī vidusjūras stratēģija un makroreģionāla stratēģija šajā eh, Eiropas nākotnē svarīgai telpā ļaus uh, tikt pāri krīzē un ļaus arī izmantot visus labums, kas uh, mums ir, ar, veidot kaimiņu attiecības ar vidusjūras dienvidu piekrasts valstīm. Ņemot vērā uh, to pašu vidusjūras klīmatu, mums ir līdzīga lauksaimniecības produkti, mums ir daudz solārās uh, enerģijas izmantošanas iespēju, un tie paši arī riski attiecībā uz dabas katastrofām. Šajā vidusjūras telpā, kas ir ļoti liela, tas ir pārpa 4, 4000 km piekrastes, uh, Tad tur ir arī uh, stratēģija attiecībā uz uh, solārās un vēja enerģijas izmantošanu. Tiek ierosināts, lai komisija atbalsta ideju par makroreģionālās stratēģijas izveidi vidusjūras reģionā, un tad šī makroreģionālā stratēģija ļaus Eiropas vidusjūras reģionu valstīm uh, izveidot tādu struktūrālu ietvaru, kas ļaus eh, tālāk attīstīt eh, savas attiecības ar eh, kaimiņu valstīm. Eh, šī eh, solārās un eh, vēja enerģijas izmantošanas stratēģija būtu pēc iespējas ātrāk jāapstiprina, un tad tālāk varētu izvērsties uz globālāku vidusjūras reģionu sadarbību, tā tad tālāk sniegtos uz austrumu un dienvidu piekrasti, un tad varētu šādi konsolidēt visu vidusjūras basēnu. Un šis uh, valstu kopums valā, varētu pamatu, darboties pamatoties sinerģiju un reģionālās uh, organizācijas tur var noteikt prioritātes, piemēram, vidusjūras uh, savienība un uh, komitija. Uh, šādi tad grib veicināt sadarbību starp vidusjūras reģionu valsti. Uh, Un nākošais semestris notiks uh, um, Kipras prezidentūras uh, vadībā, tātad tā arī ir vidusjūras valsts, un es ceru, ka līdz ar to Kipras prezidentūra uh, labprāt atbalstīs šo projektu. Paldies! Jā, herzlichen dank, Herr Alfonsi. Lielas paldies Alfonsī kungam! raugos, kurš no ēnu referentiem ir klāt, un pirmais man iekrīt acīs Daiča kungs. Lūdzu. Lielas paldies. Priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Vispirms vēlējos uh, pateikties Alfonsī kungam par ziņojumu projektu. Un, ja Atļausiet, es eh, gribētu minēt eh, dažus konkrētus uh, eh, komentārus par šo ziņojumu. Vispirms, es piekrītu viņu viedoklim par to, ka makro reģionālajai stratēģijas, tādas kā Donavas reģiona stratēģijas, ir ārkārtīgi svārīgas kohēzijas kontekstā. Tās ir atvērušas jaunu sadaļu kohēzijas eh, politikas eh, desmitiem gadu ilgajā vēsturē Eiropas Savienībā. Un otrkārt, es piekrītu viņam tajā, ka ir nepieciešama ļoti robusta, pamatīga izvērtēšana. Lai tā nebūtu, bi tā nav jābūt birokrātiskai, bet mēs eh, gribētu veikt Baltijas jūras stratēģijas izvērtēšanu, lai redzētu, kādi ir tās rezultāti. Un, protams, ka ir nepieciešams arī koncentrēt pūles, lai gādātu par to, kad Donavas eh, baseina stratēģija sasniedz eh, savus mērķus. Attiecīgajā laikā būtu nepieciešams izvērtēt arī to, kā ir darbojusies Donavas stratēģija. Treškārt, mēs e, par šo ļoti būtisko jautājumu runājam jau trešo vai ceturto reizi, un ir izskanējušas ļoti labas idejas par nākotnes makro reģionālajām stratēģijām. Uh, Es uzskatu, ka metodes var būt atšķirīgas, un zināmā mērā tās ir pat pretrunīgas, vismaz runājot par rezultātiem. Konkrēt par Baltijas un Daunavas reģiona stratēģiju es uzskatu, ka šo makroreģionālo stratēģiju pievienotā vērtība bija tāda, ka tās ļāva iesaistīties dažādām interesētajām pusēm, pilsoniskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, un tā rezultātā radās struktūra, kas neizmanto starpvaldību metodi, bet daudzvaldību metodi. To noteica ļoti konkrēti politiski lēmumi, ir acīm redzami, ka ir nepieciešams izveidot e, sistēmu vai salīdzinot ar iepriekšējo praksi, kur mēs neizmantojām šādus kritērijus, tad uh, ir nepieciešams nodrošināt, ka šādas stratēģijas tiek izveidotas ar politiskiem lēmumiem. domāju, ka makro reģionālo stratēģiju kārte ir uh, vērtīgs komisijas ierosinājums. Ja šādas kārtas nebūtu, un ja netiktu veikta iepriekšējo stratēģiju izvērtēšana, tad būtu ārkārtīgi sarežģīti grūti veidot jaunas stratēģijas. Es atbalstu arī vīdusjūras stratēģiju. Un eh, pašlaik mēs eh, runājam par divām vai trim makroreģionālajām stratēģijām. Tomēr būtu nepieciešams atbrīvoties no šīs kakofonijas un nonākt pie vienotas pozīcijas. Domāju, ka ir skaidri jāpasaka, kādas metodas ir jāizmanto. Visbeidzot, attiecībā uz nākamo finanšu periodu. Mēs uh, redzam, ka budžets teritoriālajai sadarbībai ir palielināts no 2,5%, tas tiks palielināts līdz 3,5% un ir būtiski paraudzīties kā resursus ir iespējams izmantot uh, liederīgi makro reģionālo stratēģiju programmu īstenošanai, kas uh, nākotnē varētu būt veiksmīgas, jo tās uh, sniedz pievienoto vērtību un kalpo teritoriālās sadarbības mērķim. Tāpēc vēlreiz apsveicu referentu ar šī ziņojuma sagatavošanu un iesniegšu arī dažus grozījumus. Liels paldies! Tas bija ļoti interesanti. S un D grupas vārdā Karons kundze nav klāt, to pārņems De Anģelis kungs. Un gribētu lūgt nākamos runātājs izteikties ļoti kodolīgi, jo mums ir jāskata vēl divi ziņojumi, un es eh, nezinu, vai mēs to pagūsim, bet mēs esam pieraduši strādāt efektīvi. Lūdzu, liels paldies priekšsādātājiem. Sākumā gribēju eh, pateikt to, ko vēlējās teikt Karonas kundze, jo viņa nevarēja ierasties zemestrīces dēļ Itālijām. šī zemestrīce skārusi Emīlijas Romānijas reģionu. Gribēju pateikties kolēģim par viņa ziņojumu. Te ir ņemti vērā daudzi aspekti, kas tikuši apspriesti pēdējos mēnešos, pēc tam, kad mēs saņēmām komisijas darba dokumentu. Makroekonomiskās stratēģijas ir pierādījušas Eiropas pievienoto vērtību, tāpēc ir nepieciešams turpināt šo ceļu. Mēs vēlētos, uh, lai komisija un padome jau pavisam drīz uh, domāt par jaunu stratēģiju radīšanu, tur, kur tas ir nepieciešams. Un, protams, ir jāņem vērā arī zinām geogrāfiski ierobežojumi. Tāda ir šo projektu specifika, bet uh, izšķirošiem būtu jābūt arī funkcionālu tāds jautājumam. ir jāveido tāda reģionālā politika, kas var stāties pretī tiem izaicinājumiem, kuri citādā veidā varbūt netiktu risināti. Domāju, ka ir jārada stimuli arī vidusjūras rietumu reģiona stratēģijas izveidēji Mūsu pieredze ar Adrijas jūru jau ir ļoti laba, tur ir izveidota ne tikai stratēģija, bet um, tā ir atstājusi iespaidu jau pat arī reģionālā līmenī. Mēs redzam, ka reģioni un pilsētas uh, var viens otru atbalstīt arī savā dažādībā. Uh, Tāpēc ir nepieciešams uh, integrēt šīs divas uh, stratēģijas, jo tas skar visu vidusjūru. Mēs esam sagatavojuši vairākus grozījumus, kas ņem vērā mūsu gūto pieredzi ar Adrijas jūras un Jonijas jūras uh, stratēģiju. Lī, būtu svarīgi, lai līdzīga stratēģija tiktu izveidota arī vidus jūras rietumu re, reģionam. Liels paldies! Tas bija S&D politiskās grupas vārdā. Liberāļi nav klāt. Es īsti neprotu izlasīt šo uzvārdu. Egijas kungs laikam. Paldies, priekšsādātāji! Kā ēnu referents. Uh, politiskās grupas ALDE vārdā vēlējos paust savu atbalstu Alfonsī kunga ziņojumam par makro reģionālo stratēģiju vidusjūras reģionam. Nu, šis ir ļoti labs pamats tālākajam darbam. Kolēģis ir strādājis lieliski, ar lielu entuziasmu, un es vēlētos mēģināt uh, izcelt uh, kādu pavisam konkrētu jautājumu. Nerunāšu vispārīgi un nepieminēšu to, ko sacīja jau iepriekšējie runātāji. Vīdusjūras reģions uh, ir uh, geogrāfiski ļoti liels reģions, un tajā pastāv tik lielas atšķirības, ka referents uh, ir redzējis nepieciešamību sadalīt to trijos reģionos - vidusjūras uh, austrumi, rietumi un Adrijas uh, un Jaunijas jūras basēni. Adrijas un Jaunijas jūras reģions pašlaik ir uh, definēts diezgan plaši, bet eh, šķiet te prasītos kāds papildinājums. Domāju, ka te vajadzētu iekļaut arī salas, kurām ir vidusjūrai raksturīgas īpatnības, tomēr ne tikai. Domāju, ka šo politiku varētu attiecināt arī uz salām, kas nav vidusjūras reģionā. Komisija dažādu iemeslu dēļ līdz šim salas, salu reģionus nav definējis viņām svārām. Tomēr e, ir veiktas zināmas aptaujas salu iedzīvotāju vidū. Varbūt um, bruto koprodukts uh, šeit nav tik būtisks, tomēr dzīve uz salām rada zināmas uh, zināms trūkums. Tas ir saistīts ar salu izolēto geogrāfisko novietojumu, un uh, tas ir tieši saistīts ar kohēzijas politiku. Ja mēs runājam par attīstību un uh, nepieminām to saistībā ar kohēzijas fondu, kaut vai tikai ņemot vērā to, ka ir dārgākas um, izēvielas, jo dārgāks ir transports, to, ka ir apgrūtināta pieeja uh, kopējam tirgum, tad mēs neattaisnosim šo salu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tas ir viens eh, pavisam konkrēts punkts. Vairāki grozījumi priekšlikumi par to runā specifiskāk par uh, transportu, par atjaunojamajām enerģijām. Tur uh, šis tas jau ir pieminēts bet es domāju, ka te vajadzētu paredzēt uh, vispārīgu plānu visiem reģioniem, īpašu budžeta kategoriju. no kuras tiktu atbalstīti makro reģionu, makro reģionu starpvaldību sadarbību, un tam būtu jātiec uz visiem reģioniem. Liels paldies! Šķiet, ka citu ēnu referentu šobrīd klāt nav. Ja ne, tad protestējiet. Tādā gadījumā es noslēdzu runātāju sarakstu Lambertu, nē, es ēnu ziņotājs, un uh, pagaidām vēl ne Jā, jā, jā, jūs ļoti ātri strādājat, ļoti labi mm, pildāt priekšsādātāju pienākumus, saka Nisilroja kungs. Bet es dodu katram runātājam minūti, pusotras minūtes laika, jo citādi mēs nepagūsim. Vispirms eh, Lukaševskas kundze. Liels paldies priekšsādātāji. Gribēju pateikties eh, referentam par eh, viņa spīdošo darbu. atbalsta to, ka tiek izveidotas makroreģionālās stratēģijas. Es uzskatu, ka tās um, varētu sniegt ievērojamu labumu un uh, pievienoto vērtību, apvienojot dažādas iniciatīvas bet uh, gribēju pieminēt arī dažas uh, pārrobežu problēmas, piemēram, vidas aizsardzība, darba vietu veidošana. Un ikreiz, kad notiek šāda kustība no apakšas, kas sniedz labus pozitīvus efektus, un ja pastāv vēlme sadarboties, tad mums ir jārada ietvars, balstoties uz kura varētu izveidot makro reģionus. Un runājot par Eiropas makro reģionu kārtas sagatavošanu, es ceru, ka tā būs saistoša, nevis nesaistoša, kā mēs to redzam ziņojumā. Jo tādējādi šis ziņojums atbalstīs jaunu makro reģionu izveidi. Un te es tieši domāju par savu reģionu, proti par Karpatu kalniem Un uh, mūsu makro reģions jau tagad ir veiksmes stāsts. Cerams, ka tas ļaus labāk izmantot līdzekļus, kas paredzēti Eiropas teritoriālajai sadarbībai. Protams, ka es sagatavošu un iesniegšu arī pati savus grozījumus, bet ceru, ka mums eh, izdosies eh, stiprināt šo kohēzijas politikas eh, sādaļu. Liels paldies! Un tagad lielā ātrumā mūsu kolēģis Van Lamberts un Islerojas. Jā, liels paldies! Es arī esmu pozitīvi noskaņots par Alfonsī kunga ziņojumu. Tomas um, Deutsch jau to komentēju. Bet arī es gribēju pieminēt pāris lietas. Atgriezīšos pie tā brīža, kur tika pieminēts atzinums par Eiropas teritoriālās sadarbības izveidi ar vispārīgu regulu, kas nodrošina ietvaru. Ir pavisam skaidri jāpasaka, ka tas ir būtiski, jo tur tiek aprakstīta tehniskā palīdzība. Jā, tas bija pilota projekts, kur mēs finansējām no ārējās sadarbības, bet pašlaik teritoriālajai sadarbībai ir paredzēts atsevišķs finansējums, un pēc tā arī būtu jāvadās. bet par to es neko šajā ziņojumā neredzu. Varbūt uh, tas vienkārši ir kaut kur pazudis. Nekur nav runāts par papildus līdzekļiem struktūra fondam un tam līdzīgi, tāpēc es domāju, ka to tiešām vajadzētu atgādināt. Nevajadzētu lolot uh, nereāls cerības ir iespējams uh, daudz darīt un daudz paveikt, izmantojot Eiropas um, teritoriālās sadarbības instrumentu. Tā budžets ir palielināts. Un reģionālajai un nacionālajai sadarbībai ir iespējams saņemt līdzekļus no ERAF. Domāju, ka tas ir jādara tādā secībā, un tādējādi mēs gādātu par konsekvenci. Vēl viens komentārs par Eiropas makro reģionālo kārti. Izskatās, ka visi šie reģioni savstarpēji pārklātos, tāpēc gribētos um, zināt, kas tieši ir domāts ar šo projected map projicēto karti, vai tas ir tāds realistisks atspoguļojums? jo es pieļauju, ka ir cilvēki, kas vēlas Ziemeļjūras reģionālo stratēģiju. Es domāju, ka tas nav nepieciešams. Jā, varbūt uh, to ir iespējams um, liederīgi paveikt uh, vidusjūras kontekstā, bet uh, nekas vairāk. Lamberta kungs, um, diemžēl man tagad nāksies ierobežot runas laiku uz pusotru minūti, un man nāksies tiešām runātājs pārtraukt, jo citādi mēs nepabeigsim. Un uh, man ir žēl, ka tieši Maconī kundze ir tikai pusotra minūte laika, un tad es teikšu, ka ilgāk um, runāt nedrīkst. Es uh, uzskatu, ka šis ziņojums ir um, labs, kopumā es tam varu piekrist, un šī tēma šobrīd ir ārkārtīgi aktuāla. Mēs visi apzināmies, cik uh, svarīgi pašlaik ir runāt par vidusjūras makro reģionu. Uh, un tas ir um, process, kas ir jāturpina. Makroreģionālās stratēģijas ir modelis, kā izmantot jau eksistējošos instrumentus. Um, es varu atbalstīt uh, šo 3 plus 1 modeli, bet es uzskatu, ka kohēzijas politikā tam būtu jābūt prioritāram modelim. Ir uh, jānotiek uh, līdzīgai modeļu izmantošanai it visur, un tāpēc ir jānosaka arī attiecīgi metodoloģija. Pretējā gadījumā mēs uh, tikai pārstrādājam jau esošo. Nepieciešams, lai vidusjūras stratēģija balstītos uz jau esošo, proti stratēģiju Adrijas un Jaunijas jūrai. Šī sadaļa, manuprāt, tomēr ir arī nedaudz problemātiska, jo uzskatu, ka pārāk sīks sadalījums nebūtu saprātīgs. Adrijas jūri, jaunīs jūras stratēģiju varētu turpināt, bet uh, vidusjūras stratēģijai būtu jāizvirza lielais mērķis uh, reaģēt uz uh, šī reģiona izaicinājumiem. Liels paldies! Eh, nedaudz eh, pārsniedzāt par pusminūti, bet um, visu cieņu. Un tagad vārds Pēres skundzēm. Jā, pavisam īsi. Liels paldies Alfonsī kungam par viņu paveikto darbu. Un es gribēju sacīt, ko citu nekā kolēģi. Pieminēšu četrus punktus, kas man šķiet vissvarīgākie. Nekur nav pieminēta sinerģija starp makro reģionālajām sadarbībām. Otrkārt, daudz līmeņu pārvaldība un ciešāka reģionālo un vietējo pašvaldību iesaistīšanās, kā arī uh, privātā sektora un pilsoniskās eh, sabiedrības organizācija iesaistīšana reģionālajā sadarbībā. Vēl viens elements ir nepieciešams ilgtspējīgs turisms, kas ir viens no galvenajiem ieņēmumu avotiem šajā reģionā un, protams, arī bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana. Nepieciešams um, uh, domāt par jaunu enerģijas avotu apgūšanu, par šī reģiona reindustrializāciju, īpaši tajās vietās, kas uh, ir cietušas uh, no deindustrializācijas. Un tieši tāpēc es domāju par ostu attīstīšanu. Liels paldies! Un uh, pēdējā runātāja par šo jautājumu būs. Estāras Feragut kundze. Liels paldies! Gribēju atbalstīt Alfonsija kunga ziņojumu. Un arī man ir pāris īsi komentāri par šo ziņojumu. Makro reģioniem ir jāsniedz pievienotā vērtība, tāpēc mums būtu jākoncentrējas uz tiem aspektiem, kas palīdzētu uzlabot eh, jūras vides pārvaldību, ilgtspējīgu energoresursu veidošanu, migrācijas politiku un eh, līdz ar to arī saistītos eh, vidusjūras reģionu drošības jautājums. Atbalsts uh, salu reģioniem arī ir svarīgs, jo tieši vidusjūras reģionā redzam, ar kādām grūtībām nākas saskarties salām transporta un sasniedzamības jautājumos. Uzskatu, ka Vidusjūras uh, reģions ir viens no pasaules uh, turisma galvenajiem gala mērķiem, tāpēc to vajadzētu izcelt vairāk, bet kopsumā ziņojums ir labs. Apsveic. Lielas paldies, kolēģi, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvēja Nilsens kundzē. Jūs neizteiksieties? Labi. Cits runātājs. Paldies priekšsādātāji, paldies Alfonsī kungam par sagatavoto ziņojumu, un mēs pateicamies arī pārējiem deputātiem. Varbūt sniegšu atbildi uz uh, Nestlaroja kunga jautājumu par makro reģionu karti. To, protams, būtu iespējams izveidot, tomēr būtu svarīgi, lai šīs kartes izstrādē iesaistītos arī reģionālās un vietējās pašvaldības. Jāteic, ka vairāki no izskanējušiem priekšlikumiem ir ārkārtīgi interesanti. Nevajadzētu aizmirst to, ka vidusjūras reģions ir ļoti liels, un Alfonsija kunga piedāvātais sīkākais iedalījums izskatās ļoti interesanti. Stratēģiju mums ir daudz - makroreģionālās stratēģijas, jūrlietu stratēģijas un tam līdzīgi. Un tas, protams, viss ir spēkā arī nākamajā plānošanas periodā. Kohe, pēc 2014. gada un kohēzijas programmām tas viss ir jāņem vērā. Labi, un uh, noslēgsim šo diskusiju ar Alfonsī kungu uzstāšanos. Liels paldies priekšsādātāji! Es uh, gribēju pateikties um, tiem, kas um, pauda interesi par šo ziņojumu. Neizteikšos tagad par uh, katra runātāja sacīto, tomēr kopsumā kļuva skaidrs, ka parlaments uh, šai makroreģionālajai stratēģijai piešķir lielu nozīmi, jo tādējādi mēs varam padarīt redzamāku teritoriālo sadarbību un tās nozīmi. Nisvaroja kungs manā ziņojumā ir teikts, ka šī stratēģija neprasa nekādus jaunus līdzekļus, nekādas jaunas institūcijas un tam līdzīgi. Un uh, šī 3.9 noteikums, tas netiek te pasvītrots. Komisija šķiet atbildēja arī uz jūsu jautājumu par kārti. Ja tiek veidota šāda schēma, tad ir redzams, ka makro reģionālajai stratēģijai ir ļoti liela nozīme uh, Baltijas jūras reģionā, bet tas nenozīmē, ka automātiski tā būs arī visos citos reģionos. Ir nepieciešama kop, kopējs pamats, kopēja bāze. Turklāt tam visam jābūt uh, arī saprotam. Šīs reģionālās, uh, makroreģionālās stratēģijas jēga ir tāda, ka tiek stiprināta reģionālā sadarbība īpaši tajos reģionos, kuriem nākas saskarties ar kopīgiem izaicinājumiem. Tāpēc ir nepieciešams paredzēt šādu ietvaru, lai būtu iespējams gūt progresu. Par piedāvātajiem grozījumiem, protams, ka salu jautājums ir īpaši jāņem vērā, tam es neiebilstu un arī uh, Runājot par citiem ziņojumiem, es vienmēr esmu uzsvērs, ka tā ir vidus jūras reģiona īpaša specifika. Gribēju pateikties Vīdas jūras savienībai un uh, visām reģionālajām pašvaldībām, kas man sniedza palīdzību. Un uh, vēlreiz gribēju uzsvērt, ka šajā reģionā ir jāsāk pozitīvi kopēji produkti. Lielas paldies par uh, šo rezumējumu. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, bet vēl tikai pietei, piekodināšu, ka grozījuma izsniegšanas termiņš ir 1. jūnijas. Tieši tāpat kā nākamajam punktam par kopīgo zilsēmniecības politiku. Šeit arī ir sagatavots atzinums un šķiet, ka es taču paziņoju grozījuma iesniegšanas termiņu. Bet eh, jārunājot par nākamo darba kārtības punktu, šī ziņojuma eh, autors ir Jūnus Omarjē. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tātad par kopējo zilsēniecības politikas reformu. Mūsu komitē tika lūgts eh, atzinums un es centos nodrošināt to, ka ierosinātie pasākumi saskaņā ar mūsu komitejas viedokli atbilst reģionālās politikas mērķiem. Tāpat arī es vēlējos nodrošināt, ka visatālākie reģioni netiktu negatīvi skārti ar šo politiku. Un tieši šo reģionu dēļ Eiropa ir pasaules globālais līderis zivsaimniecībā, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs neatstātu novārtā šos visatālākos reģionus. Vispirms vispārīgi. Es uzskatu, ka jaunā zivsaimniecības politikas reforma, tai būtu jāietver atšķirības flotē, tāpat arī zivju krājumos un vesela virkne um, manis ierosinātiem grozījumiem saskana ar šo pieeju. Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka visi Eiropas piekrasts reģioniem ir plaukstoša nākotne viņu zivsainiecības nozarēm, gan uh, vidējā, gan ilgtermiņā. Un tieši tādēļ es esmu uh, arī atbalstījis tos grozījumus, kas nosaka ierobežojums pār pārlieku intensīvai zvejai. Ir nepieciešams ļaut atjaunoties zīvju krājumiem. Tas ir ļoti liels izaicinājums, un tas parādās veselā virknē manis ierosināto grozījumu. Tāpat es vēlējos arī runāt par to, kādu ietekmi tas atstās uz zvejniekiem un arī reģioniem. Ja mēs to neizvērtēsim, tad mēs taču runājam par zivsainiecības nākotni un arī šo reģionu nākotni, kas tik apdraudēta. Iepazīstinot ar šo ziņojumu, es nepieminēju, ka zivsainiecības nozare un zivapstrādes nozare nozīmē ap 350 tūkstošiem darba vietu Eiropas Savienībā. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir e, liela daļa no mūsu reģionos e, notiekošā saistībā ar nodarbinātību arī un sociālo jomu. Krājuma atjaunošana ir jāveic ņemot vērā Eh, un izvērtējot arī ekonomisko un sociālo ietekmi, ko atstāv šie pasākumi. Šie pasākumi ir jāīsteno, ņemot vērā un nodrošinot eh, taisnīgu atalgojumu zvejniekiem. Tāpat jau bijusi jūtama ietekme no eh, sliktas pārvaldības, un ja šo, šo pasākumu rezultātā cieši zvejnieki, tad tik tiešām visiem pasākumiem jānodrošina, lai tie negatīvi neietekmētu šos zvejniekus un šo reģionu attīstību, kā arī saistītās ekonomiskās aktivitātes, ka, kur, kur noteikti ir kolektīvi jāatbalsta, kā jūs sacījāt, un manuprāt, es uzskatu, nu, vismaz es uzskatu, ka ir nepieciešams paredzēt mehānismu subsīdijām tiem, kas ir nodarbināti zivsainiecības nozarē. Lai tas, lai tiks sniegs kompensācijas arī tiem, kurus ir skār, skāruši vis, vismazākie paši šie, visvairāk šie pasākumi un arī, lai tiktu aizsargāta bioloģiskā daudzveidība. Te ir jādomā par ilgspējīgu resursu pārvaldību un nākšu klajā ar grozījumu, kur tiks atgādināti, uh, eh, atgādināts Eiropas Savienības saistības, ko tā uzņemās Nagoja konference attiecībā uz jūras ilgspējīgu pārvaldību. Jā, uh, izmantošanas tempi turpināsies tādi, kā tie ir tagad, tad no 2050. gada vairs nebūs vairāku ziņu Uh, zivju sugu un uh, arī gliemju, tad katrā ziņā šis aspekts arī svarīgs. Taču es esmu pilnīgi pret tiem mēģinājumiem, kas uh, ir paredzēti šajā reformā, te ir paredzēti, te ir paredzētas tiesības uz zivju krājumiem, pamatojoties uz pārnesamām koncesijām. Manā skatījumā jūras resursu privatizācija, manā skatījumā nāks par ļaunu e, visam jūras e, reģionu krājumu pārvaldības plānam. Un tas arī kaitēs visiem Eiropas Savienības e, zivsēnīgiem. Mums mūsu komitejā ir jābūt pilnīgi pret šādu, šādu ierosinājumu, un es to darīšu ar savu grozīmu. Un pēdējais komentārs par uh, īpaši attālinātiem reģioniem. Mūsu komitejas loma ir tāda, ka 349. pāns e- Eiropas Savienības uh, līgumā, līgumā par Eiropas Savienības darbību tiek skaidri pieminēts šajā regulā. Tā, un tas ir pieminēts arī visos citos uh, regulējumos attiecībā uz zivsaunīcību šī, um, šo īpaši attālināto reģionu mm, baseinu uh, apstrādātāji, izmantotāji ir, uh, ir arī uh, tie, uz kuriem attiecas kopējā zivsaimniecības politika. Un šai ziņā tad pārobe, īpaši attālinātie reģioni, uh, te ir eh, īpašā situācija un viņam jāparedz arī īpaši noteikumi. Es nākšu klājā priekšlikumu, lai tiek izveidota jauna konsultatīvā komiteja, kura smērķis būtu tieši šāds. Es gribētu atgādināt, kā runājot par īpaši attālināto reģino jūras baseinu, tas attiec uz Baltijas jūru, Euh, terminerai en disant qu'évidemment, euh, tous les. Tā tad es nākšu, protams, klājā. Es, protams, augstu vērtēju visus mūsu kolēģi komentārus, esmu gatavs tos uzklausīt un grozījumus, kaut arī grozījuma iesniegšanas termiņš ir visam drīz. Varbūt tad varētu arī noteikt grozījuma iesniegšanas termiņu atzinumam. Paldies! Jā, herzlichen Dank. Jā, liels paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš, tāpat kā iepriekšējam ziņojumam, ir 1. jūnijas. Tā kā pāris dienas mums ir laiks, bet neko daudz laika nav. Tātad šobrīd eh, ēnu referentiem tikai un vienīgi ir vārds, citiem netiks dots vārds. Man ir arī jāierobežo ēnu referentu vienu minūti maksimums, savādāk mēs. Uh, Uh, ot, nākamo ziņojumu nepaspēsim, un tas arī nebūtu uh, godīgi pret tulkiem. Es ceru, es Feragut kundze pirmā, lūdzu. Jā, paldies. Vēlos uh, sacīt to, ka piekrītu referentu paustajām bažām, kuras viņš ir atspoguļojis savos grozījumos. Uh, ir tīpaši atšķirībā uz izmetumiem un eh, nozveju. Kopš 2006. gada kvotas e, tiek samazinātas, mums ir jānosaka realistiskāki mērķi, e, lai mēs varētu precīzāk noteikt šos, šīs normas, kas attiec uz maksimālo nozveju. E, Eh, tas tāds jūtīgs jautājums, jo mēs eh, nevēlamies eh, pārāk negatīvu ietekmi uz zivsainicības nozari. Un mums ir jāņem vērā arī secinājumi, kas Johannesburgas samitā tika izdarīti par ilgspējīgu attīstību. Tāpat ir jāņem vērā arī tas, ka ir nepieciešams saglabāt maksimālo pieļaujamo nozveju ilgspējīgā līmenī. ir jautājums, kur mums ir atšķirīgi viedokļi, respektīvi par eh, nozvejas tiesību nodošanu. Referents ir izteicies pret komisijas eh, priekšlikumu, bet mēs vēlamies atbalstīt komisijas priekšlikumu šajā jautājumā. Ir svarīgi uzsvērt, ka mums ir nepieciešams atbalstīt eh, zvejniekus Um, lai viņi varētu izdzīvot, konkurējot ar lielajiem zvejas uzņēmumiem. Tāpat uh, saistībā ar daudzgadu finanšu schēmu šeit arī ir savu aspektu vērā ņemam, tur mēs varam piekrist referentam. Kas attiecas ar nolīgumiem ar trešajām valstīm, tad eh, jā, mums būs daži grozījumi un cerams varēsim panākt kompromisu. Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Tālāk nākamais N referents eh, Menners kundze lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies arī referentam par eh, lielisku paveikto darbu. Man ir pāris komentāri. Ilgspējīga zvejniecība ir ļoti svarīga joma un pašreizējā zivsēniecības politika nav sasniegusi izvei, iz, iz, eh, šos eh, izvirzītos mērķus eh, attiecībā uz ilgspējīgu nozveju. Tas mums ir jāmaina. Lielākā daļa zivju sugu Eiropā cieš no pārāk intensīvas nozvejas. Uh, piemēram, Baltijas jūrā lases, kas eh, tiek pārāk intensīvi zvejots. Lases eh, priekš Baltijas jūras reģiona ir ļoti nozīmīgs zivs. Un eh, līdz ar to nākotnē būs jāizliedz tā nozveja. Esmu apmierināta ar to, ka referents atbalsta daudzgadu plānus Tāpat arī uzskatu, ka e, šie pasākumi ir jāīsteno ļoti ātri. Komisija ierosina no 2015. gada veikt pasākums. E, nu, tiem es piekrītu, bet es ne, nepiekrītu referenta vēlmei to sākt tikai no 17. gada. E, tāpat arī par zivju izmetumiem es pilnībā atbalstu komisijas aizliegumu veikt izmetumus. Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Komisijas uh, vārdā Nikolson kungs, jūs nesat sarakstā. Es turēju savu karti paceltu, tāpat kā iepriekšējā runātāja, es esmu savas grupas ēna referents. sorry, but you're not on... Es atvainojos, jūs neesat eh, kā N referents šim ziņojumam uzskaitīts. Tik tiešām neesat. Es atvainojos, saka Nikolson kungs, bet uh, mana grupa man norādīja, ka esmu uh, eh, ēnu referents šajā ziņojumā. Für eine Minute. Labi, nu, saka priekšsēdājs, došu jums vārnu uz vienu minūtu. Jā, paldies. Eh, centīšos iekļauties laikā. Šis ir ļoti svarīgs jautājums un vēlos pateikties referentam par viņu komentāriem. Eh, Lielākā daļa es varu piekrist, jo zivsainicības politikas reforma ir ļoti svarīga lauku reģioniem. Eh, zivsainiecība ir ļoti svarīga nozara reģionalizācijas atbalstu, un es uzskatu, ka uh, vairāk pilnvaru un tiesību ir jānodod tieši reģioniem, lai viņi varētu lemt, kāda ir viņa nākotne. Tāpat es arī atbalstu daudzgadu plānus un vienošanos par kvotām, mums ir nepieciešams ilgtermiņā plānot, nevis e, katru gadu decembrī tikai lemt, kas būs nākamajā gadā par kvotām. Tas nav pieļaujami, mums ir jābūt e, e, ilglaicīgai plānošanai. Tas nozīmē darba vietas jūrā, darba vietas krastā, un par kvotām vēl var sacīt, ka absolūti neiebilstu pret eh, zvejas tiesību nodošanu. Eh, es neatbalstu to, ka liela ieguldījuma tiek veikta eh, nozvejas reģionos, atņemot zvejniekiem darbu. Jāpaldies, saka priekšsarētājs, tālāk Mirāns Kundze no zaļajiem. Tiešām viena minūte tikai. Jāpaldies, priekšsarētāji. Eh, jāpaldies tātad eh, šajā ziņojumā, vai precīzāk atzinumā. Mēs varam eh, redzēt skaidru teritoriālu perspektīvu. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi vēl vairāk izcelt šo teritoriālo aspektu, nekā tas tiek darīts. T Tomēr uh, Eh, šeit vajadzētu par individuāliem zvejniekiem vairāk arī runāt, kas eh, sastāda daudz ievērojamāku daļu no zivsainiecības nodaļas eh, nozars. Un tā būtu tiešām arī laba ideja nākotnes kompromisos ietvert šos jautājumus. Es arī iesniegšu pati vairākus grozījumus Tāpat arī eh, to, ka, ko tas nozīmē politikas reformai un kā tas ietekmē nodarbinātību. Mums ir tiešām jāizceļ zinātniskie fakti, izmetumi un eh, zīvu krājumi. Um, mūsu komitejā tas ir jāizceļ un eh, jāskarās plašāk nekā tikai zivsēniecība. Mums jāskata arī uz reģionālajā realitāti. Jā, paldies, saka priekšsarētājs, man jāatvainojās, eh, ka tagad tas tik haotiski notiek un praktiski katram ir bijusi iespēja izteikties un noslēdzušais. Eh, eh, Noslēdzušos izteikumus referentam mēs nevaram vairs atļaut, bet viņu viedokli noteikti ņēmām vērā. Es vēlos uzreiz pāriet pie nākamā jautājuma. Es jau minēju, kāds bija šim atzinumam grozījuma iesniegšanas termiņš, tad nākamais ir notoriski finansēšanas instruments saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu schēmu, un Klevs kundze jau ir šeit, un ja es varētu jūsu lūgt pavisam īsi izteikties, lai tulkiem nav jāstrādā pēc laika. Paldies! Financial... Jā, es tikšaisos īsi. Finanšu instrumenti nākošās finanšu sīschēmas ietvaros ir instrumenti, kurus atbalda Eiropas budžets, nodrošinot riska kapitālu aizsardzību un arī parāda apmaksas instruments. Šie instrumenti ir ļoti svarīgi, un tāpēc mums uh, vismaz pāris minūtes jā, jāveltīs šī atzinuma uh, apspriešanai. Var izmantot valsts sektora resursus efektīvāk, iesaistot uh, publiskā un privātā sektora partnerību. Un es domāju, par to mēs runājam vienmēr re, mūsu komitejas sanāksmēs. Eh, te ir paredzētas, uh, paredzēta vērtspapīra un ilgspējīga attīstība Manā atzinumā ir tā pati problēma, kas visiem citiem, ka nevar visu ie, iekļaut dažas pamat, dažas pamatlietas. Pirmkārt, augstu vērtēja finanšu instrumentu stiprināto lomu pašreizējos laikus, kad ir fiskāli ierobežojumi un kad ir samazināts iespēja saņemt parā aizdevumu. Uh, Īpaši augstu e, vērtēju to, ka publiskā un privātā sektora partnerība rada palielinošu ietekmēs budžetam. Un tiek radīts alternatīvas finansēšanas avotiem un tiek garantēta nozīmīga finansēšanas plūsma strateģiskiem reģionāla ieguldījumiem. Te arī augstu vērtēju pārskatāmību, pārredzamību, kas tiek augstu vērtēta no mūsu visu puses. Te arī. Um, e, saskaņā ar kohēzijas politiku finanšu instrumentu piemērot nākamajā plānošanas posmā, attiecinot uz visiem tematiskiem mērķiem, visiem VSS fondiem. Mums ir jāstiprina tehniskā kapacitāte, pārvaldot uh, finanšu instrumentus, arī jāstiprina finanšu starpnieki, tāda kā bankas, piemēram, nākošais punkts ir ļoti svarīgs, tas ir eksante, jeb iepriekšējums novērtējums, mēs par to šai komitejai visu laiku runājam. Uh, Um, pārvaldes iestādēm um, būtu jāizvērtē finanšu instrumenti, izvērtējot uh, to, vai investīcijas ir uh, racionāls. Un pēdējais punkts. Es domāju, ka finanšu instrumenti nākošajā plānošanas posmā tiks attiecināt uz uh, automātiskiem mērķiem. To mēs visu augstu vērstiem. Tomēr, es domāju, mums ir svarīgi nodrošināt kopskatu izmantotajiem instrumentiem, lai nepārklātos vairāk schēmas. Tā kā laika vairs nav daudz, eh, ar to arī savu uzstāšanos pabeigšu. Eh, esmu gatava sadarboties ar tām referentiem, ar grozījumiem. Paldies! Jā, paldies par jūsu sapratni, ka izteicāties tik īsi Eh, Lamberts van Nīsorojas ir vienīgais, kurš ir vēlējies izteikties, ar to es arī noslēdzu runātais saraksts. Lūdzu, Lambert. Oh, Pusminūte, paldies, saka van Nīsoroja kungs. Būtu labi parunāt par instrumentiem, kas jau ir mūsu rīcībā, atbalstot Jessica un Žermāju mūsu kohēzijas programmas. Tā, tā varētu pievērst uzmanību, bet te ir runa ne tikai par informāciju, eh, par Eiropas investīciju banku, bet arī par bankām dalībvalstīs. Arī tām ir jāparakstās uz šo jauno sistēmu, arī tām ir jābūt tajā eh, aktīvām. Protams, mums ir jāpiemana eh, institucionālā kapacitāte dalībvalstīs. Šādā veidā tad finanšu regula ir attiecīgi īstenē. Mums tas ir jāpārskata katru dienu, katru gadu mums jābūt šī mm, fonda, kas atgriežas ideja. Te ir viss saistīts ar uh, ziņošanu, uzraudzību un, protams, arī līdzekļu efektīvu izmantošanu. Tas viss ir ļoti svarīgi, un mēs iesniegsim grozījumus. Jā, paldies, tad būsim arī izskatījuši šo jautājumu. Paldies, ka visi uh, piepūlējāties, lai mēs varētu iekļauties termiņā. Liels paldies arī tulkiem. Uh, vēl um, bija pāris minūtes pavirs jāstrādā, bet es domāju, ka kopumā mēs ļoti labi esam pastrādājuši un varu sacīt arī sekojušo, ka citu darba kārtības punktu vairs nav. Nākamā sanāksme 20. jūnijā, trešdien un 21. jūnijā. Ar to arī šī sēde tiek slēgta. Paldies!